Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose. Godātie kolēģi, es ierosinu mums sākt darbu. Gribu vaicāt visiem klātesojušajiem, ka tie, mm, kas, nu, kam nav šeit jābūt, tie varētu doties prom. Un savukārt tie, kas ir šeit, varētu ievērot klusumu, lai varam sākt darbu, protams, izņemot to personu, kurai tiks dots vārds. Mūsu vidū laipni sveicu trīs personas, kas uzaicināts šeit kā eksperti, kas arī izteiksies Tātad Luis Mārtras, kas pārstāv Dienvidu Rietumu Francijas uzņēmumus, Darmātesa kungs, kas pārstāv mežsaimniecības, pār, mežsaimniecību uzņēmumus. Uzklausīsim tātad šos ekspertus. Uzklāsīsim tātad šos ekspertus. Tajā brīdī, kad runāsim par pirmo darba kārtības punktu, izrādās, ka mums ir tehniska raksturīga problēma šeit. Tehniķis vaicā, mum, lūdzu mums uz mirkli pārtraukt sanāksmi, tātad uz pāris minūtēm pārtraukt sanāksmi, vai tehniskais personāls lūdzu. Mums gan ir ļoti plaša darba kārtība, un Mērtra kungam būs jādodas prom, tāpēc eh, pāris minūtes tomēr šobrīd pauze. Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Alors, je vous propose Es ierosinu tātad, dārgie kolēģi, turpināt darbu. Turpinam darbu pie, pulksten, pie punkta numur septiņi. Kā jau teicu, darba kārtība ir ļoti plaša, jo pēc šīs nelielās uzklausīšanas Tātad septītā punkta mums ir jābalso apmēram par 12 punktiem, ne tik vien par tiem punktiem, kas minēti uzklausīšanā, bet arī par daudziem citiem punktiem, ko, par kuriem priekšā nākuši mums eh, komisijas pārstāvi, tātad par budžetu punktiem. Jautājumu, ko komisija ir skatījusi, un pēc tam pie mums ieradīsies arī komisijas pārstāvi. Tātad. Septītais punkts. Šeit runāsim par līdzekļu. Atvainojos, joprojām ir problēmas ar tulkojumu, vecā priekšsādātājs, godātie kolēģi. Ar kuru valodu jums ir problēmas? Kurā valodā jums nav pieejams tulkojums? Ja Šķiet problēma ar tulkojumu uz poļu valodu. Tehni, tehniskajam personālam priekšādātājs lūdzu sakārtot šo jautājumu. Tātad. Jūlijā tika izstrādāt darba kārtības sanāksmē. Jūs zinat, ka mums bija arī pirmā viedokļa apmaiņa par līdzek, solidaritātes līdzekļu mobilizāciju, kas paredzēta uh, Francijas dienvidu rietumu reģionam. Šo reģionu ļoti skarbi skāra dabas katastrofa milzīgos apmēros. Pavasarī tur šeit tātad bija milzīga vētra, tam bija ārkārtīgi iznīcošana ietekme uz plašu pakalpojumu jomu, uz mežiem Akitānas reģionā. Akritānijas reģionā. Un mums šeit jārunā par to principu, kādā izmantojam solidaritātes līdzekļus. Lai maksātu par šo mežu reģionu atjaunošanu. Balsosim tātad par juridisko bāzi, un pēc tam būs balsojums par papildus budžeta līdzekļiem, kas nepieciešam, lai mobilizētu šos fondus. 209 miljonu eiro. Tā ir summa, par ko šeit runājam. Iepriekšējos gadījumos budžeta komiteja uh, Eh, ir lūgusi, ir bijuši gadījumi, kad kom, budžeta komiteja lūdza runāt Rumānijas ekspertus par dabas katastrofām Rumānijā. Un jāsaka, toreiz tas zināmā mērā izveido tādu precedentu. Tā visa rezultātā lūk, esam uzaicinājuši arī Francijas ekspertus, lai viņi runātu par situāciju Francijā. Tāpēc tagad došu vārdu viņiem, vispirms Mārtas kungam. Mārtas kungs lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Paldies, ka uzaicinājāt mūsu šo sanāksmi. Un liels paldies, ka devāt mums iespēju runāt par vētru klaus, kas norisinās 24. janvārī un par šīs vētras sakām. Francijas valdība pēc šīs vētras saka, izveidoja palīdzības plānu, un tā mērķis bija kompens, dodot šādu kompensācijas mežu mežsaimniekiem par zaudējumiem, kas radušies vētras rezultātā. Tā bija paredzēta kā tieša veida palīdzība, papildus virknei subsīdiju, kas tika piešķirts, piemēram, šo te izpostīto teritoriju iztīrīšanai. Plāns gan jāsaka nav īstenots tik ātri, kā tam bija jātop īstenotam, jo promēm ir 220 tūkstoši hektāru uh, kas ir um, nepieejama, kas joprojām ir uh, izposti. Tas roda liels, rada liels problēmas, piemēram, uh, u, piemēram ugunsdzēsējiem nevar piekļūt šīm teritorijām un rodas arī cita veida problēmas. Qui concerne, bien évidemment, le problème de l'écologie dans la mesure. Ar to ir saistīts virkni problēmas. Kā jau teicu, šie koki krīt, vētra viņus izgāž, rodas kaitējums videi. Un, protams, ka meži ir zināmā mērā arī kalpo kā gaisa filtrs, kā ūdens filtrs. Un tas nozīmē, ka vides ekoloģiskā situācija šobrīd tiek apdraudēta šajā reģionā. Radušos problēmu rezultātā, kā jau teicu, pakalpojums niedzēja nevar piekļūt šīm teritorijām. Esam nonākuši situācijā, kur steidzamā kārtā vajadzētu kaut ko darīt, vajadzētu rīkoties. Ugunsgrēku gadījumā piemēram, tāpēc, ka zeme ir izžuvusi, ka ir augstas temperatūras. Mēs baidamies, ka šīm teritorijām nevarēs piekļūt un varētu atkārtoties 49. gada ugunsgrēka nelaimes. Uh, kas, jāsaka, toreiz absolūti izpostīja visus mežus šajā reģionā. Tātad risks pastāv un situācija jārisina ārkārtīgi steidzamā kārtā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka varētu rasties um, arī papildus lūgumi pēc finansējuma vairāk par šiem 209 miljoniem. Un kā jau teicu, steidzamība šajā situācijā pastāv. Mums ir jāatjauno, piemēram, ugunsdzēsēju dienestu piekļuvs iespēju šiem mežiem, šīm teritorijām. Pieci miljārdi zaudējumi nodarīti. 3 miljārdi tas ir mežsēmniecības nozarei tieši. Un mēs uzskatām, ka mežsēmniecību uzņēmumu īpašnieku vārdā mums vajadzētu saņemt 72 miljonus no kopējās summas, ko ierosina komisija. Tas ir jautājums, kas saistīts ar tiem mežiem, kas mums pieder, bet tas saistīts arī, protams, ar sabiedrības drošības nodrošināšanu. Paldies, ka uzklausījāt mani priekšādātāja kungs. Paldies deputātiem par uzmanību. Paldies, turpina priekšādātājs. Paldies Mātras kungam par šo ļoti skaidro situācijas izklāstu. Un neskatoties uz, protams, tā lakonisko saturu, man liekas, tas mums pilnīgi skaidri atklāt, cik nopietna ir šī situācija. Es atvainojos, ka nevarēju jums dot vairāk laika, bet mums ir ļoti daudz jautājumu darba kārtībā. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Mārtas kungs tātad pārstāvāja meža īpašnieks, un tagad došu vārdu Pjēram Darmonten, kas pārstāv vietējās pašvaldības šajā reģionā, tātad pilsētas un ciemus, kas atrodas šo mežu teritorijā Akvitānijā. Dienvidrietumu Francijā, šai teritorijā, ko tik smags kārus dabas katastrofa. Paldies priekšādātā turpina Darmantas kungs. Esmu neliela ciematiņa mērs. Ciematā, kas atrodas pašā Akvitānijas sirdī, pašā sirdītē teritorijā, kas cieta vētras rezultātā janvārī. Šai teritorijā ir virkne mazu ciematu, kuriem vidējā platība apmēram 7000 hektāru. Ļoti daudzas šīs vietējās teritorijas ciemati saimniecības e, ir diezgan nepieejams, grūti piekļūtām, un vētras rezultātā šīs vēja brāzmas uh, bija apmēram 200 km stundā ar tādu spēku, tika bojātas elektrības līnijas, telefonu līnijas, un ļoti daudz saimniecības palika bez elektrības, tika nogāsti koki, tika tie arī nocirti, 80% no mežiem tika iznīcināta vētras rezultātā, un Francijas valdība uzsāka izmeklēšanu, tiek lēsts, ka zaudējumi bija apmēram 5 miljardi eiro un 3 miljardi nodarīja tieši mežiem. Kā jau teicu, kaitējumi ir milzīgi, zaudējumi milzīgi, tūkstošiem hektāru meža ir eh, tikuši pakļaut šiem postījumiem vētrai 80% no kokiem ir eh, sagāsti šajās teritorijās. visā reģionā. Tieši mežsēniecības sektors ir cietis visvairāk, un tas šajā reģionā ir visnozīmīgākais. Un jāsaka, kā jau teicu, 80% no šī mežsēmniecības sektora ir eh, gājis bojā burtiski. Situācija šķiet līdzinās tai, ko piedzīvojam 49. gadā toreiz, kad ugunsgrēki no, no, noveda pie tā, ka reģions tika pilnībā izpostīts. Bija arī citas vētras tolaik. 140 kubikmetru koksnes tika iegūts pirms vētras, un tagad apmēram 90 kubikmetru. Mēs esam 40% no kokmateriālu krājumiem zaudējuši šī rāža bija vairāk kā 9 miljonu kubikmetru, bet, nu, šo postījumu rezultātā tie būs mazāk kā 6 miljonu kubikmetru. Nu, kā jūs redzat, postījumu tiešām milzīgi koku materiālu sektoram nodarīts liels postījums, un tas ir ilgtermiņa postījums. 3400 cilvēku strādā šai sektorā, 3, 304 tūkstoši cilvēku strādā šai sektorā Akvitānijā, un, un nu, arī viņus skars, protams, šie rezultāti ir samazinājies turismu sektora aktivitāte, arī medniecība ir samazinājusies. Un, jāsaka, samazināsies ieņēmumi, kā jau teicu, arī no meža saimniecības. Tas viss ietekmēs vietējo pašvaldību budžetus. Uh, Atsevišķiem ciematiem un pilsētiņām 45% no budžeta nāk tieši no mežsaimniecības sektora. Un bez šiem mežiem nākotnē varam sastapties ar milzīgām ekonomiskajām grūtībām. Protams, samazināsies arī nodokļu ieņēmumi jo ekonomiskā aktivitāte samazināsies mežsaimniecības sektorā un ne tikai tur. Turklāt papildus palielināsies izdevumi, jo vajadzēs atjaunot infrastruktūru. Francijā šie mazie ciemati, kā jau teicu, ir diezgan noslēgti. Tie pieder pie mazākās pašvaldības struktūras, eh, tātad mazāk elementi, un tie cietīs visvairāk no tā, ka Eh, šīs infrastruktūras šobrīd nav. Mārtra, kurus jau runā par to, ka ir grūtības ar piekļūšanu šiem ciematiem, saiknes, ceļi ir šobrīd iztīrīti. Protams, tas ir kā daļa no tā, ka jāspēj aizsargāt meži, bet mežu dziļumā tomēr piekļuve joprojām nav iespējama. Un ja uzsāktos ugunsgrēks, tad tādā gadījumā uh, piekļūt eh, šīm vietām nebūtu iespējams. Tātad ir kaut kādas teritorijas, kurām piekļūt šobrīd var, bet ne visas, un joprojām pie tā ir jāstrādā. Protams, ka ir šobrīd ugunsdzēsības spēkiem arī helikopteri un cita veida aparāti, bet ar tiem vien neizdosies nodzēst ugunsgrēks, ja tie nāktu tādā apmērā, kā tas bija 49. gadā. Viņiem ir arī milzīgs oglekļa pumpas, 309 miljonu tonnas CO2 tika atkal atjaunoti, tātad uzkrāti mežu darbības rezultātā. Un kā jau teicu, tagad šis mežu kā filtrs vairs nevarēs darboties. Ir problēmas arī ar ūdens ieguvu, ar, ar meliorāciju, un tas viss ir ļoti sarežģīti. Tagad būs grūti koksni arī no mežiem, kokmateriāls no mežiem izvest. Miljoniem hektāru mežu ir skarti un domājam, ko šo teritoriju atjaunošana ir Eiropas kompetencē. Mums jāatjauno šie izpostītie meži. Nacionālās lauksaimniecības pētniecības institūts šobrīd īsteno pētījumu par Akvitānijas reģionu jo no, nu pat notika arī Nacionālā vidas konferences, kurā tika atzīts, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir meži un mežu teritorijas cīņā pret klimatu pārmaiņām. Ieguvumi no mežsaimniecības krietni pārsniedz tīri ekonomisko aspektu as, aspektus un iegūmus, ko dod koku materiālu pārdošana. Mēs šeit runājam par ogle, oglekļu uzkrāšanu, uztvēršanu, par tīru ūdeni, par gaisa filtriem, ko nodrošināja šīs meža teritorijas. Meži šobrīd tiek ap, ir apdraudēti. Tos apdraud, protams, arī jaunie apbūvēšanas projekti. Redzam, kā tas notiek Portugālē. Uh, un domājam, ka jums, Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāiet tālāk nekā 2008. gada rīcības plānā noteiktais par meža saimniecības ilgtspējību, un domājam, ka jāveido kopēja meža saimniecības politika Eiropā. Noslēgumā gribētu teikt, ka visa šī reģiona iedzīvotāju vārdā un vēlēto pārstāvu vārdā es gribu paust, teikt paldies jums, eh, Eiropas Savienības pārstāvjiem, Eiropas Savienības institūcijiem, kas ir reaģējušas uz Francijas lūgumu šai grūtajā laikā, un esat darījuši to ļoti solidārā veidā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Dermontis kungam, un tālāk vēlētos dot vārdu Johannesam Vahteram. Uh, kas pārstāv DG Regio reģionālās politikas ģenerāla direktorātu. Atvainojiet, Vakterkungs, es jūs neredzēju iepriekš, un es atvainojos par to, ko teicu iepriekš, bet tagad eh, lūdzu pastāstiet, kāpēc komisija ir pieņēmusi šo lēmumu. Paldies! Es eh, vēlējos pateikties par man doto iespēju runāt par attiecīgu jautājumu. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, eh, Vētra Klaus ir, 63, ir radījusi 63. pieprasījumu izmantot solidaritātes fonda līdzekļus. Un tas ir 31. Eh, pieprasījums, kuru izskatīja komisija saskaņā ar padomus un Eiropas parlamentu lūgumiem. Uh, Eh, sniegt budžeta līdzekļus eh, finansu palīdzības apveidā. Un eh, sesto reizi šādu pieprasījumu ir iesniegusi Francija attiecībā tieši uz vētru klaus. Un ja mēs runājam par regulas izmantojumu, par katastrofu, uh, Uh, kas ir pieņēmusi pietiekami lielu spēku un apmērus. Līdz šim Francijas solidaritātes fonda līdzekļus ir saņēmusi tad, kad bija plūdi 2002. gadā, kad Ronas upe pārplūda 2003. gadā, tālāk Reunions salā bija viesuls 2007. gadā un tāpat 2007. gadā bija orkāns. Uh, Dīns, kas norisinājās Gvadelupē un Martinikā. Eh, bieži citi lūgumi tika atsaukti ņemot vērā izredžu trūkumu. Ja mēs runājam par kopīgiem piešķirtajiem līdzekļiem, tie ir 95 miljoni eiro. Priekšsēdētāja kungs Viesulis Klaus īstenībā aizēno visas līdz šim notikušās katastrofas. Šeit tika pieprasīti 3,8 miljārdi eiro, kas uh, principā pārsniedz visus līdz šim iztērētos solidaritātes fondu līdzekļus. 24. janvārī sākās viesulas klaustas tā, e, darbības skāra arī Francijas teritoriju, un it sevišķi dienvidu austrumos tas skāra daudz mežu. Mēs runājam par 31 apgabalu Francijā, ļoti daudzos tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. It sevišķi tika skārts Akvitānijas reģions, kur mēs runājam par 86% e, visu radīto postījumu. Un, protams, jādomā arī par citiem reģioniem. Kā jau mēs dzirdējām, eh, galvenokārt kaitējumu un zaudējumu radās eh, gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības sektorā, kur mēs runājam par 700 tūkstošiem hektāru skartavu apgabalu. Un tika zaudēts arī ārkārtīgi daudz kubikmetru koksnes. Tika eh, radīts arī smagi postījumi gan infrastruktūrai, runājot par elektroapgādi, tika arī pārauti vairāki telefonu tīkli un radās grūtības ūdens apgādē. Protams, protams, eh, tika arī traucēta satiksme, eh, gan autosatiksme, gan arī uh, dzelzceļa satiksme, un tas, protams, radīja arī uh, tālējošas izmaksas. Protams, eh, eh, Klaus neskāra vien Franciju, bet jāņem vērā, ka citās valstīs tā izpausmes nebija tik smagas, un bieži vien viesuļu noradītais kaitējums eh, it kā liekas mazāk dramatisks nekā liela ugunsgrēka, un arī viesuļa attēli nav tik dramatiski. Piemēram, pirms diviem gadiem radās arī meža ugunsgrēka Grieķijā, bet tomēr viesuļa Klaus radītie zaudējumi naudas izteiksmē daudz vairāk pārsniedz uh, radīto kaitējumu. Priekšsēdētāja kungs jau uh, īsi pēc katastrofas tika uzsākta, katas, tika uzsākta kontakti un uh, Notika arī vairākas tikšanās, tikās Francijas eksperti, kā arī atbildīgā reģionālās politikas ģenerāla direkcija. Tikās tāpat arī komiteja pārstāvi no vidas komitejas un no lauksaimniecības komitejas. Oficiālais pieprasījums tika iesniegts tikai uh, 2. aprīlī, tātad tikai divas dienas pirms oficiālās termiņa beigšanās, kas ir desmit nedēļas. Uh, pieprasījums bija ļoti labi sagatavots, tas bija pilnīgs un mēs varējām uzsākt darbu atšķirībā no daudziem citiem gadījumiem nevajadzēja uzdot papildus jautājumus, mums nevajadzēja arī apkopot nekādu papildus informāciju, bet veicot rūpīgu pārbaudi, pārbaudot, cik augsti ir radušies zaudējumi eh, mežā, tur mums gan vajadzēja veikt diezgan lielu darbu, jo mums ir grūti izvērtēt, cik lieli ir bijuši tieši šie kaut, kaitējumi arī naudas izteiksmē, mums ir jāizvērtē, kāda ir bijusi koku kvalitāte, cik eh, lieli tie ir bijuši, cik augsti tie ir bijuši dažādi, ar, dažādas izmaksas, izmaksas, kas varētu rasties eh, atkal iestādot jaunus mežus un tā tālāk. Mēs eh, apzinājām eh, dažādas ekspertus gan no vides, gan no lauksainīcības komitejas un vēlējāmies no viņiem uzzināt pēc iespējas izsmeļošākas atbildes. Ja mēs runājam par solidaritātes fonda mobilizāciju, mēs īsti nesapratām, vai atbilstošie kritēji ir tikuši ievēroti. Francijā tika eh, pieprasīti 3 miljārdi eiro, kas ir ļoti liela summa, tā ir, tie ir gandrīz 3,4 miljārdi. Ja mēs runātu par reģionālu katastrofu, kur būtu mazāki zaudējumi, es domāju, iespēja saņemt līdzekļus no solidaritātes fonda būtu daudz zemāka. Un e, līdzekļi bieži vien tiek piešķirti tikai tad, viens no galvenajiem kritērijiem ir tāds, lai būtu skarti vismaz 50% no visiem iedzīvotājiem. E,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 Es saprotu, ka bieži vien uh, daudz pieprasījums mēs nevarējām apstrādāt tieši pagātnē, tādēļ, ka kaitējumi nebija pietiekami lieli. Protams, mēs nevaram atzīt visus Francijas uzrādītos zaudējumus, at kas attiecas, piemēram, arī uz CO2 uztvēršanu. Uh, šie finanšu zaudējumi, ko ir aprēķinājusi Francija, komisijai apspriežoties ar vides ģenerāla direkciju, netika uzskatīti par tiešiem zaudējumiem. Protams, mēs nešaubāmies, ka meži, kas ir tikuši izpostīti, atti, zināmā mērā radīs ietekmi uz CO2 uztveri, tas ietekmēs visu vidu kopumā, bet mēs nevaram veikt pietiekam spēcīgu monetēriešanas pasākumu. Mums ir jāvērtē tieši šie zaudējumi, un komisijai ir jāanalizē iesniegtais pieprasījums. Mēs varētu runāt par 1,2 līdz 2 miljardiem, un tā varētu būt tā summa, kas Francijai varētu tikt piešķirta. Tāpat mēs runājam arī par zaudējumiem, kas rodas eh, cilvēkiem, kas strādā, piemēram, mežsaimniecības nozarē. Viņiem būs mazāk ieņēmumu un saskaņā ar solidaritātes fonda regulu, protams, šie ekonomiskie zaudējumi cilvēkiem ir radušies, bet tie nav saskaņā ar šo pašu regulu tieši zaudējumi. Analīze, kur ir tiešie zaudējumi un kuri nav tiešie zaudējumi, ir ārkārtīgi būtiski, jo mums vajadzētu eh, ņemt vērā, vai tas ir bijis gaisa, vai tā ir bijusi milzīga katastrofa un kāda ir bijuši tās apmēri, un tādā veidā mēs arī aprēķinām, cik lielai ir jābūt solidaritātes fonda sniegtājai palīdzībai. Eh, viesulis Klaus ir radījis zaudējums 3,8 miljārdu eiro apmērā, un tas, protams, ir daudz augstāk par noteikto summas slieksni. Līdz ar to solidaritātes fonda līdzekļi, eh, līdzekļu piešķiršana ir rūpīgi jāizvērtē. 20. maijā mēs slēdzām pieprasījumu izvērtēšanas procedūru un kopīgi ar komisiju un padomi eh, runājam par 109 miljonu eiro piešķiršanu. Lēmums tika pieņemts 29. maijā. Priekšstādātāja kungs, komisija lūdz, lai jūsu komiteja pieņemtu lēmumu par to, lai no solidaritātes fonda uh, varētu piešķirt līdzekļus Francijai Eh, mēģinot eh, sekt tos zaudējumus, ko ir radījis viesulis Klaus. Uh, Protams, jādomā arī par īstenošanas uh, vienošanās pieņemšanu, ir jāievieš arī vairākas klauzulas attiecībā uz finanšu kontroli un par to, kā tiks izmantot piešķirtie līdzekļi. Kā jau jūs visi zināt, solidaritātes fonds uh, var finansēt tikai konkrētas programmas un pasākums, piemēram, infrastruktūras atjaunošanu, ēku atjaunošanu, arī palīdzības darbus un citas aktivitātes. Solidaritātes fonda regula nepieļauj to, ka tiek atlīdzināti privāti zaudējumi vai tie attiecas uz uzņēmumiem vai arī, piemēram, uz mežsargiem un uh, zemniekiem. Uh, saskaņā ar budžetu, kas tiks pieņemts septembra vidū, es domāju, ka līdz oktobra beigām Francijā varēs izmaksāt šo summu. Paldies! De... Paldies! par šo ļoti detalizēto pārskatu. Un Helga Tripels kundze lūgus vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu dzimtajā valodā. Labprāt vēlētos uh, dzirdēt no komisijas pārstāvjiem, vai apmežošanas programmas ir paredzētas un. Uh, Eh, vai Francija ir eh, ko tādu paredzējusi darīt. Otrs jautājums. Līdz šim nav bijušas pieņemtas atzītas metodes eh, par to, cik daudz CO2 nevarēs piesaistīt, ņemot vērā izpostētās uh, meža platības. Ņemot vērā notikušos pētījumus, mēs saprotam, ka orkānu un dažādu viesuļu skaits tikai pieaug, un mēs varētu sastapties atkal nākotnē ar daudz un lieliem postījumiem. Vai varētu izstrādāt šādu metodu, cik CO2 tādā veidā nav iespējams uh, uh, uztvert, un kad tas būtu sagaidāms? Paldies! Paldies! Um, Reimer Böge a demandé. Paldies, Raimers Bēgi, ir lūdzu vārdu. Bet es vēlējos piebilst, uh, eh, Rēmskungs, kā mans priekšgājējs šajā komitejā ir spēlējis ļoti svarīgu lomu veidojot šo solidaritātes fondu, un viņš ir arī ziņojuma autors par uh, tiesisko pamatu solidaritātes fonda izveidošanai, un vēlāk mums eh, vajadzēs eh, par to balsot. Un tāpēc man ir priekšlikums, ja viņš tagad izteiksies, tad varbūt eh, viņš to varētu darīt tad, kad viņš stāstīs par savu ziņojumu, pēc tam jūtu varētu ziņot par papildus budžetu, kā Rēna lūdzu. Paldies, vēlējos pateikties Vakteru kungām par prezentāciju, un es par savu ziņojumu arī varu izteikties ļoti lakoniski, man nav nekādu materiālu. Uh, Un ja mēs runājam par uh, Francijas viesu sniegto prezentāciju, tā bija ļoti izsmeļoša. Viņi visu ļoti plaši atspoguļoja un, protams, eh, šeit mēs varējām just arī dramatisko pieredzi, eh, kas ir tieši skārus vairākas Eiropas Savienības pilsoņus viesuļa radītās, radītie postījumi. Mēs esam pieredzējuši arī pagātnē zemestrīces, piemēram, zemestrīce Itālijā. Uh, Šodien bija paredzēts uh, arī balsot par uh, attiecīgo ziņojumu, mums bija pirms tam arī diskusijas. Ja tur radītie zaudējumi varbūt nebija tik augsti kā viesuļvētras radītie zaudējumi, bet uh, mēs, protams, arī tādā veidā ar Eiropas budžeta palīdzību varam izdarīt savu solidaritāti. Protams, ka mēs nevaram sekt visus radītos postījumus, tikai nelielu daļu. Un pievēršoties tam, ko veicāja Tröpels kundze, man interesē divi tematiskie loki. Vienmēr, kad norisinās kāda dabas katastrofa, pēc tam izraisās diskusijas, vai mums vajadzētu gūt kādu mācību no tā visa. Tad, kad mēs runājam par zemestrīcēm, mēs pēc tam daudz runājam par ēku konstrukciju stabilitāti, vai viss ir bijis pietiekam labi sagatavots. Ja mēs runājam par lieliem mežu ugunsgrēkiem, mēs vaicājam, vai, piemēram, šajā valstī ir pietiekam daudz profesionālu ugunsdzēsēju, kas varētu ierasties notikuma vietā 5-10 minūšu laikā. Protams, bieži vien tas nav iespējams. Un tad, kad mēs um, pārunājam viesuļu radītos zaudējums it sevišķi meža saimniecības nozarē, tad eh, jārunā par to, kāda ir meža struktūra, vai ir iespējams runāt par jaunas pieejas izmantošanu, protams, eh, meža eh, atkal atkārtot iestādīšana, jauna apmežošana prasa vairākus gadu desmitus. Un eh, reģionu, kur ir skārs šāds eh, viesulis, eh, ja viņi šādu nelaimi ir piemeklējis, tad, protams, viņiem ir jāiegulda ārkārtīgi daudz līdzekļu un apmažošanā. Uh, ko mēs varētu izvēlēties, kādu pieeju mēs varētu izvēlēties. Protams, jādomā arī par uh, koku sūgām, par meža struktūru. Es, protams, nevaru to visu tā detalizēt tagad izvērtēt, bet es nedaudz uh, gribētu tādu īsu pārskatu. Vahtera kungs savā prezentācijā minēja kādu būtisku detaļu, es to arī atzīmēju, proti, ka komisija veids izvērtējumu proti, e, ka ir e, radušies zaudējumi 3,8 miljārdu eiro apmērā, un solidaritātes fonds ir piedāvājis līdzekļus 109 miljonu eiro apmērā. Protams, tika runāts arī par to, cik daudz CO2 nevarēs uztvert, ņemot vērā kaitējumus, kas radušies mežsaimniecībā. Uh, Vahterkungs runāja par atšķirībām, par 3,8 miljardiem, arī vēl par 5 miljardiem. Arī Francijas kolēģi runāja par radītajiem zaudējumiem. Es vēlos pavaicāt, kā viņi ir nonākuši pie šādiem skaitļiem. Protams, nevēlos tagad iejaukties Francijas iekšpolitikā, bet vēlējos pavaicāt. Uh, Bieži vien arī uh, līdzīgos gadījumos izraisās diskusijas par to, kādas vēl solidaritātes iespējas ir uh, izrādāmas, kādi instrumenti vēl ir izmantojami un kā mēs varam programmēt, piemēram, uh, teritoriālā attīstību, reģionālo attīstību, vai arī šādi pasākumi ir iespējami, lai varētu sekt viesuļu radītos postījumus un kas attiec uz ilgspēju. Arī šajā kontekstā vēlējos ko vairāk dzirdēt. Uh, Un Protams, es saprotu, ka jūs piedāvātie skaitļi atbilst patiesībai, mums ir jāpiekrīt šim priekšlikumam, un es vēlējos teikt, ka reģionālā komiteja ir arī sniegus rakstisku piekrišanu. Paldies! Paldies! Tiesa, esmu saņēmusi vēst, saņēmis vēstuli no Hübners kundzes un viņa ir pozitīvi novērtējusi šādu pieeju. To jautājumu vidū, mm, kurus nu pat minēja Bērgas kungs, daudz ir svarīgi, bet viens ir īpaši svarīgs. Eh, šis meža teritorijas Akvitānijā pirms desmit gadiem pieredzēja līdzīgu vētru, Tā bija faktiski ļoti neparasta. Protams, tā bija daudz, eh, ar daudz mazāku spēku kā Klaus, Eh, taču jautājums ir par to, eh, kādas eh, mācības no šīs iepriekšējās vētras ir guvuši meš, meža apsaimniekotāji Francijā un kādā veidā, teiksim, tehniskā pieeja ir mainījusies. Faktiski tas pats ir attiecināms arī uz zemestrīcēm. Kaut gan tehniski varbūt eh, šeit ir atšķirības, un tomēr vai mēs kaut ko mācāmies no tā, kas notiek. Un tagad eh, Haugs kundze varbūt par papildus budžetu, bet es pēc tam atgriezīšos pie mūsu viesiem un eh, komisijas. Bet, ja vēl kāds vēlas, protams, varat izteikties. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es izteikšos vēl lakoniskāk par Raimēru. ja mēs eh, nobalsosim par Raimer ziņojumu, tad eh, jums būs jābalso arī par manu ziņojumu, lai varētu šo naudu izmaksāt. Eh, kāda ir formālā procedūra? Reģionālo lietu komiteja tiekas šo pēcpusdienu un Danuta Hūbnere ir komitejas priekšsēdētāja, viņai arī ir jādod piekrišana, bet mēs ilgāk par šo pēcpusdienu vairs nevaram gaidīt. Raimers teica, e, viņš e, labprāt vēlas, lai viņa ziņojums tiktu pieņemts, jā, bet ja tas tiks pieņemts, es labprāt vēlētos, lai e, šie līdzekļi tiktu piešķirti, līdz ar to ir jāpieņem arī mans ziņojums. Un es ceru, ka komisija tad uzreiz aši varēs ķerties pie darba un noslēgt procedūru. Paldies! Merci, uh, es... Paldies! Es vēlējos vaitāt, vai Vahter kungs vēl vēlētos kaut ko piebilst pieteiktā, un tad pēc tam došu Dermotē kungam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti lakoniski varbūt pieskaršos uzdotiem jautājumiem. Trupels kundze par apmežošanas pasākumiem. Solidaritātes fonda regulā ir ļoti īss eh, dažādu iespējamo pasākumu saraksts, eh, ko ir iespējams eh, finansēt no solidaritātes fonda līdzekļiem. Šeit eh, tiek runāts par infrastruktūras un dažādu aprīkojumu atjaunošanu, par eh, pagaidu apmetnēm, par palīdzības dienestu ierīkošanu, aizsardzības dienestu ierīkošanu un arī eh, katastrofas skarto reģionu attīrīšanu šeit ir iekļauta. Ja mēs runājam par mēžu attīrīšanu, uh, un e, valsts pasākumiem finansējumu, kā arī infrastruktūras atjaunošanu, elektrības, telekomunikāciju, ielu segumu atjaunošanu, tas ir iespējams, un apmežošanas izmaksas nedrīkst finansēt ar šī instrumenta palīdzību. Protams, ir jānošķir izmaksas tiek aprēķināts, aprēķinot kopējos zaudējumus, ja izmaksas nav iekļautas jau koksnes izmaksās. Protams, rodas arī papildus uz izmaksas, ņemot vērā to, ka, piemēram, koksne ir jāved prom no meža, un uh, tas ir kas savādāks. Tā nav parastā procedūra, parastā lieta kārtība, kāda ir mežsaimniecības sektorā. Bet, diemžēl, man uz jūsu uh, Eh, otro jautājumu jāatbild noraidoši, proti par eh, atlīdzināšanu, ņemot vērā to, cik daudz CO2 nevarēs piesaistīt, ņemot vērā mežam nodarītos postījumus. Protams, arī vides ģenerāla direkcija ir saņēmusi vairāk pētījumu rezultātus, un mēs saprotam, cik spēcīgi, cik daudz CO2 eh, var uztvert meži, koki, bet tur piekārt cenas eh, zīmīti, runāt par finansiālo vērtību. Tas nav tik vienkārši. Jūs runājat, eh, protams, arī ļoti daudz parlamentā par emisiju tirdzniecības schēmu. Arī šis jautājums vēl noprojām līdz galam nav atrisināts un mums joprojām ir diskusijas, un es nevēlos kā pirmais tagad uzsākt uh, garas diskusijas ar solidaritātes fondu. Tālāk par uh, Bēgas kungu jautājumu. Viņš jautāja par papildus pasākumiem. Protams, uh, beidzoties katastrofai, mēs vienmēr domājam, ko mēs varētu būt darījuši labāk, kādas mācības mēs esam guvuši, lai izvairītos no nelaimes atkārtošanās vai vismaz mazinātu nākamās nelaimes sekas Solidaritātes fonda regulā ir pieprasīts, lai ziņojumā par līdzekļu izmantojumu parādītos arī informācija, kādus pasākumus šī valsts ir veikusi, lai izvairītos no tādas pašas katastrofas atkārtošanās vai mazinātu iespējamās katastrofas sekas. Protams, ja mēs runājam par uh, meža struktūru un uh, koksni, dažādiem koku tipiem, mēs to nevarēsim izdarīt sadarbojoties ar solidaritātes fondu. Es domāju, tas ir jādara lauksaimniecības ģenerāldirekcijai. Jo uh, mēs nevēlamies arī, lai solidaritātes fonds pārkāptu savus kompetences robežas. Paldies! Euh, Paldies, un tālāk Darmantas kungs lūdzu. Jā, par diviem punktiem atgriežoties pie komentāriem no parlamenta deputāta puses. Vispirms attiecībā uz nosacījumiem, kas ir jāievēro, lai atjaunot un restaurētu mēžus. Es gribētu teikt, ka mēs esam izveidojuši uh, eh, daudznazaru darbu grupu. Un tur ir iesaistīti biologi, zinātnieki, geogrāfi un tā tālāk. Un jāsaka, ka Mēs, protams, nezinām, vai vispār ir pasaulē tādi koki, kas var izturēt vēja triecienu, kas pārsniedz 170 km uh, stundā. Un uh, ekonomikas pētniecības institūts. Uh, pašlaik strādā pie pētījuma, lai noteiktu, vai mēs varam izvēlēties kādas noteiktas koku sugas, lai eh, labāk varētu cīnīties pret eh, klimatu pārmaiņām. Ar mums strādā ļoti daudz speciālistu. Mēs, eh, protams, tikai apsveikt, ja mums pievienoties speciālisti no citām Eiropas valstīm. Runājot par mežu kā CO2 uztvērēju, kā gaisa attīrītāju un uh, šīs funkcijas vai šīs darbības izmaksas. Jā, nu mēs cenšamies tā teikt pielikt cenas birku tam, eh, ko faktiski Eiropas eh, Savienība cenšas panākt, lai samazinātu kopējās CO2 eh, izmešu apjomus Eiropā. Un mums ir jāizrēķina, cik tad izmaksā šī meža funkcija vai cik mežs dod šādā sakarā un kāda tam ir vērtība naudas izteiksmē. Uh, Eh, dažas pasaules valstis eh, iepērk plašas mežu teritorijas, lai eh, palīdzētu, piemēram, CO2 absorbēšanā no ūdeņiem. Tātad ir jau kaut kādi aprēķini pasaulē, tātad mēs varētu šo te vērtību noteikt. Un Akvitānijā mums īstenībā ir labs piemērs tam, ko tas nozīmē, e, ka tiek uztverts un pēc tam vairs netiek uztverts attiecīgais CO2 daudzums. Jā, paldies. Es vēlētos noslēgt šo debati ar pāris komentāriem, tad mēs pāriesim pie balsošanas. Mēs uh, esam uzaicinājuši viesus un mēs esam uzklausījuši viņus šorīt bet es vēlētos, lai viņi dodas prom no parlamenta ar sekojošu vēstījumu. Eiropas parlaments atrauc uh, jebkuras nelaimes, kas notiek Eiropas saimnības teritorijā, ja cieši Eiropas saimnības pilsoņi. Viņi vēlas dzirdēt un vēlas to dzirdēt no uh, eh, aculieciniekiem, no tiem, uh, kurus tas skar tieši, nevis caur kaut kādiem vidutājiem. Un tieši tāpēc uh, Eiropas parlaments arī vēlas rīkoties pēc iespējas ātrāk, protams, ievērojot eh, to institucionālo uh, satvaru, kādā parlaments strādā. Parlamenta deputāti, kas ir iekļauti šajā darbā, ir satraukšies par kavēšanos šajos procesos. Mēs eh, no savas puses darām to, kas ir iespējams un eh, tik ātri, cik vien iespējams. Lūk, šis jautājums ir iekļauts mūsu pašas pirmās darba sēdes darba kārtībā. Un kā virkni kolēģi minēja, mums, protams, ir arī jāmācās no šādiem gadījumiem, arī no šīs Akvitānijas eh, katastrofas. Zinātniekiem, protams, ir mums jāpasaka, vai šī tik ļoti neparastā, eh, neparastā, neparastais klimata, teiksim, notikums. Faktiski mums ir jāzina, vai eh, šī vētra ir saistīta ar klimata pārmaiņām kopumā un kāds pastāv risks, ka šādas eh, vētras varētu uh, atkārtoties. Šādas katastrofas varētu izraisīties arī citvietē Eiropā. Mums tiešām ir jāzina, vai tas ir tāds atsevišķs, unikāls gadījums, vai tas var atkārtoties. Tas mums ir jāsaprot, lai zinātu, kā labāk e, sagatavoties un kā rīkoties. Diemžēl šī vētra ir izrādījusies tāds e, bēdīgs piemērs tam, Mm, kā eh, šāda vētra var ļoti negatīvi ietekmēt lielas daļas Eiropiešu dzīvi. Un, protams, ka mums šeit ir jāizrāda solidaritāte. Kopš eh, pagājušā gada mēs varējām palīdzēt apvienotajai karalistei ar eh, bezprecedenta plūdu nodarītajiem postījumiem, tālāk eh, šī, šie te mm, milzīgi ugunsgrēki Grieķijā, mēs palīdzējām arī Atēn, Atēnam, sniedzām palīdzīgu roku arī Rumānijai, un tāpēc eh, tagad, protams, eh, skatīsimies, ko mēs varam darīt, piemēram, Itālijas zemestrīcē cietušo labā, un ir mm, vienmēr jāatceras, piemēram, veidojot 2010. gada budžetu, ka e, šādi gadījumi Eiropā var notikt un šīs te solidārā palīdzība noteikti būs nepieciešama. Un tātad mēs varam secināt, ka mēs šeit atklājam tādu jaunu dimensiju, jaunu skatījumu uz uh, šo te mežu mantojumu, un mēs to varam daudz labāk novērtēt ne tikai pēc tirgus vērtības, um, bet arī novērtēt uh, cita veida, cita līmeņa vērtības, ko sniedz uh, šis, šie mēži. Piemēram, kāda nozīme mežam ir vīdes jomā, un ja mēs runājam par dažādām komitejām parlamentā, tad uh, Faktiski tā nebūs tikai vides komiteja vai tikai rūpniecības komiteja, tā būs vesela virkne komiteja, ieskaitot, piemēram, lauksaimniecības komiteju un budžeta komiteju un tā tālāk. Mm, jo um, šī te meža nozīme ir daudz plašāka, un šis jautājums jau parlamentā ir ticis pacelts, un ir bijusi runa par to, vai mežu apsaimniekošanai ir jākļūst par Eiropas kolektīvās atbildības aspektu, vai uh, ir jāizveido kopējas vadlīnijas, kopēja mēžu politika, lai mm, palīdzētu risināt dažādās problēmas, kas ir saistītas ar e, mežiem Eiropā. Un tas noteikti ir jautājums, kas ir jāturpina risināt. Un, diemžēl, e, ņemot vērā šīs katastrofas visai bēdīgās sekas, mums ir arī jāskatās, vai solidaritātes fonds darbojas e, pietiekami efektīvi. E, jā, jūs jau dzirdējāt, ka ir noteikta vesela virkne ierobežojumi, kas nosaka, vai šī fonda līdzekļi ir piešķirami un uh, arī ļoti strikto regulējumu un normas, kas ir noteikts šī fonda līdzekļu izmantošanā. Tās varbūt ir pārmērīgi stingras un ierobežojošas. Varbūt mums ir jāpārskata šī sistēma, lai to uzlabotu. Pēc uh, visām šīm te debatēm man tagad būtu sekojošs priekšlikums, ņemot vērā to, ka pulkstens jau ir desmit, nu burtiski bez dažām minūtēm desmit. Uh, Un, nu jāsaka, ka mums ar tiem pulksteņiem īsti saskaņas nav. Zāles pulksteņi atpaliek vismaz no mani pulksteņa katrā ziņā, bet es eh, domāju, ka mums būtu tālāk jāapstiprina uh, tiesiskais pamats. Tas ir jūsu materiālos astotais darba kārtības jautājums. Tātad vai eh, varam pāriet pie balsošanas? Kas ir par? Paldies, pret. Viena balss pret. Vai kāds atturs? Neviens neatturas. Nu, tādā gadījumā ļoti labi, e, tiesiskais pamats un Bēgs kunga ziņojums ir pieņemti budžeta komitejā tikai ar vienu balsi pret. Lai iet uz priekšu pietiekami ātri, mēs to iesniegsim uz nākamo, apspriešanai uz nākamo plenāru sesiju, tātad jau septembrī no 14 līdz 17. Tālāk, eh, kas attiec uz Jūtas Haugas ziņojumu par budžeta grozījumiem, vai es varu likt to uz uh, balsojumu? Kas par? Paldies. Pret. Viens eh, balsojas pret, atturas, neviens nav atturējies. Tātad gandrīz vienbalsīgi, un es tātad apsveicu kolēģus, apsveicu, pasakos arī Darmontas kungam. Viņš, protams, var uh, palikt līdz senāksmes beigām šorīt. Uh, Eh, bet eh, skatoties, kas notiek, piemēram, Franču Nacionālajā asamblējā, tur visas eh, komiteja, parlamentāro komiteju sēdes ir pilnīgi atklātas sabiedrībai. Tā kā man arī ir prieks redzēt sabiedrības pārstāvis, bet, protams, ja jūs nevēlaties šeit palikt, jūs varat doties prom. Tālāk 8. 9. punkts ir pieņemts, pāriem tālāk pie 10. punkta, un tas ir Jūtas Haugas ziņojums par budžeta grozījumiem numur 8. Tātad vēlreiz atkārtot, ka tas ir desmitais punkts mūsu darba kārtībā. Un eh, šeit ir tātad eh, trialogs eh, noticis par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau apspriedāmies par uh, šo jautājumu, vienojāmies par visiem punktiem, tikai viens bija tāds strīdīgs - Eiropol. Mēs teicām, ka nekādā gadījumā attiecībā uz 2009. gada budžetu uh, nevarēsim pārņemt kaut kādas transakcijas izmaksas, ja padome Eh, neiesaistīsies ar mums 47. panta procedūrā, kas attiecas uz Eiropolu. Pirms vasaras pārtraukuma komisija mēģināja padomi mudināt, uzaicināt parlamentu uz diskusijām. Pēc tam dialogs norisina, trialogs norisinājās, tas bija vakardien no rīta pulkstens deviņos, tikai uz pusstundu. Tas bija ļoti īsi, mēs varējām jau vienoties ātri. Un kolēģi uzskata, ka trialoga, kolēģi varēs atrast trialoga rezultātus uz saviem darba galdiem. Un mums vajadzētu vienoties par trījiem punktiem. Pirmām kārtām 47. E, panta procedūra iestāžu nolīgumu ietvaros. Mēs esam šo procedūru noslēguši. Uh, piekritām tam, ka komisija līdz 2013. gadam, tātad no 10. līdz 13. gadam piekritīs Eiropola finansējumam. Otrs punkts mēs runājām par budžetu un teicām, ka 1,25 miljonu eiro, kas nepieciešama Eiropolam, uh, lai varētu kļūt par star no starpvaldību aģentūras par kopienas aģentūru, viņiem tiks piešķirti budžeta līdzekļi no 2009. gada budžeta, no vienas pozīcijas, kur vēl nav pietiekami daudz līdzekļu, bet uh, mēs runājam par līdzvērtīgām pozīcijām. Tas ir otrais punkts, eh, kam mēs piekritām, proti, ka notiks līdzekļu pārnes no vienas pozīcijas uz otru. Trešais punkts komisijai. Mums atkal vajadzēja uzdot jautājumus. Padome un parlaments vienojās mudināt komisiju izstrādāt vadlīnijas 47. panta procedūrai un piedāvāt tās parlamentam, lai mēs varētu šīs vadlīnijas pieņemt, lai mums nevajadzētu katru reizi atkal sākt pie tukšas eh, baltas lapas un mēģināt atkal aicināt padomu, iesaistīties sarunās ar mums, saskaņā ar 47. pantu, lēmt par aģentūras izveidi vai par eh, kādas jau esošas aģentūras finansējumu. Nē, mēs vēlamies, lai procedūra jau būtu iestrādāta. Kāds varbūt atminēsies, ka pirms vasaras pārtraukuma bija divi trilogi, viena samierināšanās un trīs reizes mēs jau apspriedāmies par 47. pāntu un atkal eh, padoma vēlējās to izsvītrot no darba kārtības. Tagad, ja mēs šo procedūru beidzot noslēgsim, tad padomēji arī būs konkrēts instruments, ko tā varēs izmantot. Uh, un eh, Zviedrijas prezidentūrai tas nāks tikai par labu. Tātad tie trīs punkti, ar ko vēlējos jūs iepazīstināt, un pateicoties eh, arī mūsu neatlaidībai, mēs par to varējām vienoties, mēs noteikti varam būt apmierināti ar esošo rezultātu. Tādēļ piedāvāju, ka par astoto punktu mēs balsosim tagad un eh, balsosim pašreizējā versijā. Paldies! Très bien, je vous remercie. Lieliski, liels paldies, Juta! Vai referenta kungs arī varējās? Parasti jau referents izsakās šajā brīdī, bet varbūt komisijas pārstāvs vēlējās arī kaut ko teikt. Vispārīgais referent, paldies! Bet jāsaka, tas nav manā kapacitātē šobrīd izteikties. Es piedalījos gan trialogā vakar. Varu paust atbalstu referentei var atbalstīt to arī bez jebkādiem grozījumiem. Bet pavisam klusītiņam es tomēr gribētu vaicāt, vai būtu saprātīgi, varbūt kā mutisku grozījumu no referents puses, ierosināt, iekļaut tekstā teikumu par šo trešo punktu. Un iemesls tāpēc, ka pagājušajā gadā, ja pareizi atminos, centāmies panākt to pirmajā lasījumā budžetā, bet otrajā lasījumā mums neizdevās to paturēt, tas vairs nebija tur iekļauts. Un tas nozīmē, ka padomu negribēja atbalstīt pirms gada šo ideju, un šobrīd padomu ir daudz lielāku atbalstu paudusu, jo mēs varam tiešām būt ļoti apmierināti ar Zviedrijas prezidentūras rīcību. Un ja mums šeit būs tāds spēcīgāks formulējums, uh, Un, ja mēs atminēsimies pēc tam, ko esam sasnieguši, es domāju, varbūt būs vērtīgi. Ja tas ir pārāk sarežģīti, gan tad uh, es negribu šobrīd uzspiest šo domu, nē. Negribu tāpēc kavēt šī dokumenta pieņemšanu, bet ja būtu iespējams un ja vienošanās uh, tiek panākt šai komitejai, tad kāpēc, lai mēs neiekļaut šo teikumu tekstā? Tāds ir mans priekšlikums. Bet es tiešām kopumā tomēr atbalstu referenti vienalga kādu lēmumu, lai viņi arī pieņemtu. Liels paldies, saka priekšsēdājs Jūta, vai jūs gribat atbildēt uz šo punktu? Jā, tā ir ļoti laba doma. Un varu jums piedāvāt priekšlikumu, ka pirmajā punktā mēs e, teiksim, e, ka mēs bez grozījumiem pieņemam 2009. gada budžeta 8. punktu saskaņā ar trialoga rezultātu. To mēs vienkārši pievienosim. Līdz ar to mums būs viss, kas ir nepieciešams, un to zinās gan parlaments, gan padomu. Paldies! Très bien. Lieliski saka priekšsādātājs. Juta, vai jūs varētu mums lūdzu vēlreiz pateikt, par ko tad, eh, ar ko tas saistīts šis mutiskais grozījums? Kāds ir mutiskais grozījums? Wir werden, wir werden dann ähm, in dem Bericht, ich muss ja einen formellen. Man bija jāsastāda formāls ziņojums. Un ir arī rezolūcijas projekts, par kuru tiks runāts plenārsēdē. Rezolūcijas priekšlikumā ir pirmais punkts. Eh, gro, budžeta grozījumus pieņem bez papildus izmaiņām saskaņā ar trilogu rezultātiem. Un tālāk ir norādīts eh, skatīt pirmo pielikumu. Dekā, Ļoti labi. Vai visi ir sapratuši šo mutisko grozījumu ierosinājumu? Tātad pievienojam tekstu, atsauci uz eh, šo te trilogu un tad, tātad atsauc uz pirmo pielikumu un tad uz trialoga notnē. Godmanis, Godmaņa kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Jūs piekritāt, viss ir kārtībā? Nē, mums jaunās komitejas locekļiem nav tik viegli saprast šo jautājumu. Haugas kundze šeit ziņojumā ir uzrakstījusi, ka finansējuma avots vēl samazināt budžetu cīņai pret noziedzību. Bet šeit, ka trialogā, man liekas, tas tev tika noskaidrots. Es atvainojos, bet tas ir saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Good, but... yeah. Euh, Paldies par šo precizējumu. Ģenerāldirektora pār, direktorāta pārstāvs, vai jums ir kas sakāms vēl no komisijas puses? Priekšsādātāji. Tikai gribēju pateikties Haugas kundzei par ļoti produktīvo trialogu vakar, un otrkārt gribēju teikt, ka no komisijas puses mēs tiešām ar centību strādāsim pie šī jautājuma, un domāju, ka tā visa rezultātā tas viss nāks par labu visām trim institūcijām. Paldies, turpina priekšsēdētājs, tātad par šo pēdējo punktu, par jaunajiem kolēģiem, kas vēl nav piedalījušies uh, šādu starp, starp institūciju sadarbībā, gribēju jums atgādināt 47. pāns starpinstitūciju no nolīgumā, uz ko arī uz, tika uzstāts trialoga noslēgumā, un tur mēs to arī pieminam. Tā tad noslēg šai priekšlikuma beigās, un tur teikts, ka komisijai jānāk klajā ar kaut kādām minimālajām procedūrām. 47. punktā teikts, ka tajā brīdī, kad tiek sagatavot priekšlikumu, lai izveidot, piemēram, jaunu aģentūru, Eiropālu, savukārt, protams, ir jau struktūra, kas jau pastāv, tad tādā gadījumā e, ir paredzēts šī Eiropols statusu mainīt uz aģentūras struktūru. Un tagad tiek uzdots komisijai izvērtēt budžeta sekas, kas varētu būt šādai pārmaiņai attiecīgās budžeta līnijas ietvaros. Un šai saistībā savukārt neierobežojot juridisko procedūru, runājot par šīs aģentūras izveido, izveidošanu, abas šīs budžeta lēmēja iestādes apņemas budžeta sadarbības ietvaros nodrošināt, izveidot vienošanos, savlaicīgu vienošanos par aģentūras finansēšanu, tātad Eiropolu pārvedot par aģentūru. Un tas ir teikt 47. pantā. Un Francijā mēs to saucam nu, par to vistas un olas situāciju. Kas tad ir pirmais, ola vai vista? Nu, kas tad nāca pirmais? Vispirms aģentūra vai finansējums? Nu, tas nozīmē, ka mums, vai mums vajadzīgs vispirms juridiskais pamats, jums ir vajadzīga nauda. Kas tad ir vajadzīgs pirmais? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tieši tāpēc mums šī procedūra ir jāatjaunina, jāaktualizē, lai varam precizēt šādus jautājumus. Un lai mums izdodas panākt to, ka ir gan vista, gan ola, uh, un tāpat laikā arī vēl zemnieks smaida. Nu, tā tad esam tagad precizējuši un pārējiem tātad pie budžeta grozījuma numur 8, tā kā to ierosinājis mūsu referente. Un vispārīgais referents, viss, kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Viena balss pret, kas atturs? Tātad pieņemts eh, faktiski vienprātīgi. Nē, nē, nē, jūs atturējāties. Portas kungs atturējās. Tātad man jau vajadzēja gan pirms balsojuma pateikt, varbūt tas bija tātad eh, ar mutisko grozījumu grozīts priekšlikums, ar ko nāca klājā referents kundze. Lieliski. Līdz ar to priekšlikums pieņems. Mēs varam pāriet pie nākamā punkta. 11. darba kārtības punkts. Haugskundze, jā, tas šķiet nav jūsu ziņas, varbūt. Donc, Raimer, uh... Raimer, tagad jūsu ziņojums, 11. darba kārtības punkts. Te runājam par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu Spānijai un Portugālei tekstilrūpniecības jomā. Atgādināšu jums, ka bija pirmās debatas jau par šo punktu iepriekšējā sanāksmē prasījām komisijai precizējumus par šo tekstu, ņemot vērā, ka acīm redzot palīdzības apjoms kas piešķirts eh, darba ņēmējiem, ir atšķirīgs. Un eh, komisija deva rakstisko atbildi, un Bēgas kungs varētu mums tagad pastāstīt, vai šī atbildi bija apmierinoša, vai tā nomierina mūsu satrauktos prāts, vai ne? Lūdzu, Remer. Gleich, Paldies, jā, eh, tūlīt to pateikšu. Es vēlējos jums atsaukt atmiņā, ka globalizācijas fonds ir viens no tiem instrumentiem, kas piedāvā vairāk elastības un manevrēšanas iespēju Eiropas budžetā. Protams, mēs vienmēr arī varam runāt par lielajām, eh, teiksim, budžeta programmām, kas ir saistīts ar solidaritāti, un, protams, eh, visām šīm solidaritātes programmām ir jābūt pietiekami elastīgām. Tas ir temats, eh, kas vienmēr atgriežas mūsu darba kārtībā, un, protams, tas ir jāpatur prātā, veidojot kārtējo finanšu plānu runājot par globalizācijas fondu. Šeit ir runāts par maksimālu summu 500 eh, miljonu eiro apmērā, tātad tas ir maksimums, ko var piešķirt. Uh, tas ir eh, domāts, eh, lai atbalstītu tos uzņēmumus, kas ir cietuši globalizācijas ietekmē un Šeit ir runāts arī par uh, vispārējiem maksimālajiem izdevumu griestiem, par uh, saistību apropriācijām, ko šeit nevar izmantot, bet tas neatiecas uz 1B kategoriju par uh, finanšu plānošanu uh, gadu garumā. E, īpašajā gadījumā mums ir jārunā par kārtējo e, globalizācijas fonda mobilizāciju, piemēram, arī par palīdzību telekomunikāciju un autonozarei. Tad, kad mēs pieņemam priekšlikumus, mums tāpat ir jāņem prātā, jāpatur prātā, ka 25% Eh, no 500 miljoniem eiro ir jāizmanto gada beigām, eh, ja tie vēl nav tikuši izmantoti. Mūsu rīcībā ir konkrēts priekšlikums par vairāk eh, kā tūkstošu darbiniekiem no Katalānijas autonozares, uh, viņiem ir eh, paredzēts eh, atbalsts un eh, nu, tālāk mēs runājam par darbiniekiem, kas nodarbināti tekstilī nozarē Portugālē, viņiem arī tiks sniegts atbalsts no globalizācijas fonda un nodarbinātības komiteja sniedza savu atzinumu. Es domāju, ka visi ir saņēmuši šo atzinumu. Un man vēl ir īstenībā viens komentārs un divi jautājumi komisijai. Es, protams, varu atzinīgi vērtēt to, ka nodarbinātības komiteja, neskatoties uz to, ka procedūra bieži vien ir sarežģīta un eh, viņiem ir maz laika, uh, Tādēļ nodarbinātības komiteja ierosināja iniciatīvu izveidot vienkāršāku, ātrāku procedūru un tādā veidā mēs varētu arī ātrāk reaģēt. Protams, ja viņi strādās raitāk, tas atvieglos darbu arī budžeta komitejai un mēs varēsim raitāk sadarboties. Tādēļ es ļoti augstu vērtēju, ka nodarbinātības komiteja atbalstīja arī mūsu priekšlikumu padarīt procedūras vienkāršākas un ātrākas, un mobilizējot visu fondu līdzekļus, bieži vien tieši temps ir lielākā problēma. Vēlējos uh, komisijai minēt divas detaļas, un tās parādās nodarbinātības komitejas atzinumā. Proti, runājot par uh, nodarbināto atbalstu par cil, atbalstu ciešanu tiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti Katalānijas uh, tekstila industrijā. Tur ir uh, B punkts un pašā apakšā. Tagad nosīšu franču valodā. Četri simti trīsdesmit piecas personas Eh, daudzi no viņiem ir eh, jaunāki par 45 gadiem, šiem cilvēkiem jāsniedz finanšu palīdzība, un nodarbinātības komiteja arī sniedza savu atzinumu. Eh, kas eh, sniedz vairāk paskaidrojumu. Ja mēs runājam par eh, Portugāles iesniegtiem skaitļiem, arī tie top skaidrāki izlasot nodarbinātības komitejas sniegto atzinumu. Un tālāk ir runāts par attiecīgo darbinieku kategoriju saskaņā ar 5. panta 2b apakšpunktu, tātad 1000. 504 darbinieki ir minēti un 1588 tālāk parādās. Un eh, nodarbinātības komitejas atzinumā ir rakstīts, ka eh, pasākumi ir paredzēti tūkstošu darbiniekiem. Es vēlējos pavaicāt, kādi tad īsti ir šie skaitļi, lai mēs nepieņemam lēmumu un pēc tam izrādās, ka šie skaitļi ir tādi nedaudz izplūduši un miglaini un neatbilst patiesībai. Tātad mums vajadzētu skaidrību. Pēdējais komentārs dzirdējām eh, pēdējā sanāksmē kritiku, tā bija attaisnota, vai eh, globalizācijas fonda līdzekļu mobilizācija attiecībā uz eh, saistību apropriācijām nevarētu pātrināt, un Jore Gensena kungs pagājušā sanāksmē teica, ka šeit nevajadzētu būt problēmām Un ja gada laikā būs nepieciešama papildus līdzekļi, tad tas tiks arī garantēts. Es šo punktu rezolūcijas priekšlikumā esmu iekļāvis, lai varētu skaidri norādīt, ka globalizācijas fonda līdzekļu mobilizācija nedrīkst skart esošās saistību apropriāt. Gada beigās mums tas ir jāpārbauda, lai tas atbilst patiesībai, un es lūgtu, lai kolēģi to ievēro. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātais, paldies referentkungs īpaši šo pēdējo punktu, tas bija ļoti svarīgs. Un tātad. Tātad šis jautājums interesē ļoti daudz šīs komitejas bota, locekļus, un Portas kungs vēlas ir par to izteikties, piemēram, pirmais. Lielas paldies! Ev, et... Izteikšos lakoniski. Tādu, e, uh, o problēma mal ouvi uh, nos papéis. Uh... Es par šo problēmu jau runāju, eh, ar to iepazinos darba dokumentos, bet es vēlējos eh, varbūt paskaidrot savu balsojumu un vēl man ir vairāk jautājumi. Es balsošu par, par līdzekļu mobilizāciju, bet es to daru ar, eh, nu, zināmām sirds sāpēm. Komisija mums eh, runāja par eh, dažādiem eh, atšķirīgiem skaitļiem, tātad par sekām, ko globalizācija ir atstājusi uz daudziem darbņēmējiem Eiropā un īstenībā Tas izriet no tā, ka abās valstīs, tātad Portugālē un Spānijā, sociāla atbalsta sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Mēs eh, šo atbildi jau uzklausījām, bet varbūt, ka mums vajadzētu arī citreiz vēl atgriezties pie attiecīgā jautājuma. Es domāju, nav pieļaujams, ka šādas atšķirības un nevienliedzība, ņemot vērā bezdarbas situāciju, kļūst vēl lielāks nekā nodarbinātības jomā. Mums jau tā ir daudz grūtību. Mums vajadzētu padomāt par to, kas cilvēkiem patiešām ir nepieciešams. Otrs komentārs. Es mēģināju saprast, kas tad ir noticis Portugālē, kāda ir darba ņēmēja situācija. Un tas mani noved jau pie nākamā jautājuma. Lielākā daļa darba ņēmēju, eh, kas tagad ir kļuvuši par bezdarbniekiem, uh, uh, Portugāles vidienē, Portugāles ziemeļos, tie ir vīrieši un sievietes, kas jau ir vecāka gadagājuma cilvēki, kas strādā jau ilgāk par 40 gadiem. Līdz ar to tie jau ir eh, tādi vecāki cilvēki, kas ir uh, sasnieguši 50 vai 60 gadu vecumu. Un tagad viņi atrodas tādā piespiedu kvalifikācijas celšanas situācijā. Viņiem ir arī jāturpina izglītoties un kā mēs šo profesionālo apmācību varētu finansēt, vai mēs patiešām vēlamies finansēt tālāko izglītību cilvēkiem, kas jau 40 gadus ir nostrādājuši, un viņiem varbūt pat nav nekādas vēlēšanās tagad izglītoties, mēģināt izglītoties tālāk savā profesijā, un pēc tam vēl nostrādāt 2-3 gadus un iet pensijā. Es domāju, ka šādu profesionālo tālāku izglītību varētu izmantot uz citām vecuma grupām un efektīvāk. Vēl, varbūt man vēl divi jautājumi ir. Tika runāts par 1500 cilvēkiem, tālāk tiek runāts par 1000, tātad kur paliks šie 500, to jau minēja pats referents Bēgas kungs uh, nodarbinātības komitejas atzinumā tas tika minēts, un mums patiešām vajadzētu precizēt, tas būtu tikai loģiski. Tālāk. Nu, e- Kad uh, tika ievērots globalizācijas fonds 2009. gada budžeta ietvaros, cik līdzekļi jau ir tikuši izmantoti, cik līdzekļi jau ir apgūti no šī fonda. Un eh, ko mēs runājam, cik daudz ir iztērēts no šiem 500 miljoniem eiro un cik daudz vēl būs jāizmanto līdz 2009. gada beigām. Paldies! Paldies! Fernandes kungs tālāk. Eh, muito bom dia. Eu não tenho nada a apontar. Labrīt! Īstenībā eh, man eh, nav nekādu papildinājumu ziņojumam, fakti ir fakti, tie runā skaidru valodu. Bet es vēlējos nedaudz papildināt, kā jau to darīja Portas kungs. Jebkuram par jebkuru uh, darbinieku Spānijā saņems 306 uh, eiro un Portugālē 833 eiro. Uh, Mēs saprotam, ka abās valstīs situācija ir atšķirīga, arī darba tirgus nav identisks, bet jāņem vērā, ka, teiksim, vienā valstī par vienu darba ņēmēju tiks saņemta augstāka summa. Mēs šeit nerunājam ne par kādu proporcionalitāti. Tas varētu novest pie tā, ka e, programmā ir vērojams diskriminācijas iezīmes. Protams, es balsošu par ziņojumu, par tā pieņemšanu. Es balsošu arī par nosauktajiem skaitļiem, bet eh, mēs te runājam par patvaļību. 1400 darba ņēmēji izmantos eh, šī pasākuma priekšrocības, bet tālāk šeit runa jau iet par tūkstoši eh, portugāļu darba ņēmējiem, par viņiem ir, piedāvāt, viņiem ir piedāvāts izņa, izmantot konkrēti pasākumu priekšrocības, un es vēlējos pavaicāt, kādēļ komisija uzskata. ka Šeit eh, vajadzētu varbūt eh, runāt par tādas veselīgas budžeta procedūras ievērošanu. Varbūt, ka eh, bija daļa cilvēku, kas vairs nevēlējās izmantot šos pasākumus, pieteikties šajā programmā un pēc tam no tā atteicās. Tā tad te, tiek runāts par tūkstošu darba ņēmējiem, citi nav ņemti vērā. Kā mēs esam šos cilvēkus vispār izvēlējušies, kā tas ir noticis, kāda bija procedūra? Es domāju patiešām šeit varētu vērot tāds eh, patvarības iedīgļus. Es neesmu saņēmis nekādu papildus informāciju. Proti, lai varētu uzzināt, kādas vietējās pašvaldības ir pieņēmušas lēmumus, eh, kas notika Portugāles vidienē un ziemeļos. Un kā eh, tika iesniegt pieprasījumi, kā tika izvēlēts kandidatūras, kādēļ tie ir tikai tūkstoši cilvēki, kādēļ tie nav 1500, kā norisinās viss procedūra, kāds bija šis konkurss, cik daudz informācijas tika sniegts, kādas pašvaldības piedalījās, vai patiešām notika tieši dialogs ar darba ņēmējiem. Es domāju, šo informāciju mums vajadzētu saņemt. kuras eh, kopienas piedalījās šajā konkursā, tātad kur bija šie darbņēmēji. Paldies! Godmani. Lielas paldies, Godmaņa kungs! Thank you, thank you, chairman. I'm, I'm very... Paldies, priekšādātājs atvainojos. Kā jau teicu, jauniem deputātiem nav tik ātri saprast, kā tas viss šeit norisinās. Bet pirmām kārtām es saprotu, ka te tiek vērt vaļā tāda kā Pandoras lāde. Krīze taču ir globāla Es tikpat labi varētu pieminēt arī skaitļus, kas ir daudz šausminošāki nekā tie, kas minēti šeit. 1. septembrī manā valstī nu pat nāca 30% skolotāja tika atlaist no darba. Tālāk tām valstīm, kas piesaista sociālā fonda līdzekļus, struktūra fonda līdzekļus, šis valsts varētu izmantot šis, šos līdzekļus, lai pārkvalificētu cilvēkus, lai viņi varētu atrast jaunas darba vietas Ja valsts savukārt nav tās dalība valsts, kas piesaista sociālos fondus, tad eh, kādas iespējas izmantot tās? Nu, mums izskatās, ka mums varētu būt tik daudz priekšlikumu, tik daudz lūgumu pēc palīdzības, jo deviņu mēnešu laikā ir tik daudz darba vietas zudušas, ka tam varētu būt tiešām milzīgs lavīnas efekts, varētu būt ļoti daudz pieprasījumu. Un ja tas ir sociālais fans, Tad tā mērķis ir pārkvalificēt iedzīvotājus, lai tie viņi atrastu jaunu darbu, nevis tikai lai kompensētu par atlaišanu. Jo tad taču ir eh, nacionālo valdību uzdevums, vai tad ne, vai tas Eiropas uzdevums ir palīdzēt pārkvalificēt iedzīvotājus. Man šķiet, ka tas šeit nav uzrakstīts. Līdz ar to man liekas, ka mēs šeit tiešām varam vaļā Pandoras vādi. Uh, var nākt ar vien vairāk un vairāk pieprasījumu no visām valstīm. Ir taču valstis, kur bezdarbs sasniedz 12, 13 un 15 procentus. Šis konkrētais gadījums, ja mēs to atbalstu, tad būs tūkstošiem pieprasījumu līdzekļiem. Es nedomāju, ka tas pareizais veids, kā turpināt darbu, diemžēl. Paldies! Es atbalstu protams, mūsu kolēģis no Portugāles un Spānijas. Es zinu par šo traģisko situāciju, bet tikpat labi tad var viegli noskaidrot, kāds ir atšķirības algu līmenī, kompensāciju līmenī un tā tālāk. Un es nedomāju, ka šis ir tas pareizais veids, kā rīkoties. Es nevarēšu atbalstīt šo priekšlikumu. Bien, je vous remercie. Euh... Paldies, euh, paldies. Tālāk Surjan kungs. Lūdzu. Röviden, elnök úr, ezt a vitát, amit most euh, az előttem fel... Jā, šīs debatas kas nu pat ir uzsākušās un ko nu pat uzsāk iepriekšējais runātājs. Šīs debats esam par tām jau tāds bija tajā brīdī, kad veidojam globalizācijas fondu, kad apspriedam šo jautājumu. Es pilnībā piekrītu to, ka šī problēma ir jāpiemin, bet tāpat laikā parlamentam jābūt gana viedam, lai pieņemtu lēmumu, par to, kā Eiropas Savienība rīkojas šādos gadījumos un ka viņi to dara ļoti ierobežotos gadījumos. Un tas tiešām paliek valdību ziņā, lai varētu izvairīties no problēmām, kur rada globalizācija. Mums, protams, ir jāparāda, ka palīdzam zināmā mērā globalizācijas upuriem. Un šis princips tika ievērots dažādos gadījumos, kad finansējām vai atbalstījām uh, piemēram, darbiniekus, kas palika bez darba, tāpēc, ka uzņēmumi tika pārvietoti, ražotāji pārvietoja uz, uzņēmumus. Nu, Somijā, piemēram, tika nosūtīta delegācija uz Somiju, un tur tika konstatēts šāds gadījums. Ņemot vērā gaidāmās debatas par budžetu, mums vajadzētu paredzēt iepriekš, ka sāksies debatas arī par globalizācijas pielāgošanas fondu. Un par pie, un tiks palielināts, domāju, šis 500 miljonu limits uz daudz lielāku limitu. Pašreidā situācija ir tāda, ka šie 500 uh, eh, miljoni ir ļoti, no šiem miljoniem ļoti neliela summa tika izmantota. Es nevaru tagad pateikt, cik tad tieši tas precīzi tas skaitlis ir, bet jāsaka, tas bija tāds politiska, tāda vēsts, kas simboliski tika arī nosūtīta globalizācijas ietvaros to, tātad darījām ar šiem līdzekļiem. Uh, jo mērķis nebija pārņemt Nacionālo valdību uzdevumus un finansēt līdz ar to šāda veida operācijas ārējās funkcijas. Nē. Jauno kolēģu labad varu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir tāds hipotētisks ietvers. Teorētiski, tas nav tāds reāls fans, tā nav, tie nav līdzekļi, kas patiešām ir mūsu koferos, nē, tas drīzāk ir tāds mobilizācijas pasākums, Un um, šis vārds mobilizācija pats jau norāda, ka te mēs pārvietojam neizm, kaut kādus neizmantotos līdzekļus. Un, protams, tos nav viegli atrast budžetā, jo budžetā nav tādas līnijas, kas paredzētu lūk globalizācijas fondam. Nē, tad drīzāk ir tāda principiāla vienošanās, ka līdz 500 miljoniem eiro um, summas esam gatavi kaut kādā veidā ziedot, lai risinātu jautājumus lai nosūtītu politisku vēsti. Nu, ja es kļūdos, tad lūdzu labojiet mani, bet man liekas, ka tās ir tas principi jautājums. Domāju, ka jūsu skaidrojums un jūsu vēsturiskais ieskats bija ļoti būtisks. Eh, re, ģenerāli, vispārējais referent, lūdzu, jums došu vārdu. Eh, vai komisijas pārstāvim arī ir kas sakāms? Pirms došu vārdu Žanam Žānam, gribēju vēl Fernanšu kungam teikt, ka jūlijā Komitijā mēs lūdzām precizējumus par to, kādā veidā tika aprēķināts šīs summas un kādas bija šīs atšķirības un šīs redzamās atšķirības te pierosināto atbalstu Ziemeļa Portugālē no vienas puses un Spānijas reģionam no otras puses. Komisija mums atbildēja ar dokumentu, kas ir iekļauts arī jūsu dokumentos pie 11. punkta. Un domāju, ka šis dokuments diezgan labi sagatavots, visaptverošs Un varbūt komisijas pārstāvis un žens tagad varēs mums vēl arī pateikt kaut ko papildus. Lūdzu, ģenerāldirektor. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vienkārši, lai atbildētu šai vispārīgajai diskusijai par to, ko mēs dzirdējam par šo jautājumu kopumā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi likumīgi un jums ir pilnīgi pilnīgi taisnība, piemēram, tam, ko Šurjāna kungs teica par kontekstu, tātad par to dokumentu, kur mēs izplatījām, kā tas ir radies, e, kas attiecas uz šī fonda izmantošanu, par ko arī jūs runājāt. Šis fonds, e, šī fonda līdzekļi vispār tas tiek aktivizēts ārkārtīgi rēt Kopš 2009. Eh, gada no kopējiem 200 eh, miljoniem, kas bija pieejami, mēs eh, saņēmām priekšlikums tikai par 105 miljoniem un izmantojām 65. Tātad mēs efektīvi cenšamies palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu globalizācijas rezultātā. Uh, Protams, ka mums e, direktorātā ir darbinieki, kas var labāk paskaidrot, kā mēs veicam šos aprēķinus. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es mēģināšu atbildēt pēc iespējas precīzāk. Pirmkārt, e, to, ko, par to, ko jautāja e, referents par 38 tūkstošiem eiro. Tā ir darba alga, Eh, ko var izman, izmaksāt, tas ir slieksnis eh, tajās situācijās, kur ir ļoti augstā līmenī noteikts sociālais atbalsts. Un eh, faktiski to nosaka attiecīgās vietējās iestādes kā pamatu aprēķinam. Tālāk, Portaškunga trešais jautājums attiecībā uz strādājošajiem Portugālē. 1504 eh, strādājošie, kas ir atlaisti, un tūkstotis, kas ir tiesīgi saņemt palīdzību. Un kāpēc tā? Es varu paskaidrot. Tad, kad vispirms mēs saņēmām iesniegumu, mēs veicām pārbaudas un atklājām, ka uh, virkne strādājošo nevēlējās saņemt šo palīdzību, Viņiem e, tā nebija vajadzīga, viņiem bija citi plāni un citas iespējas. Tā kā vienkārši nebija nepieciešams visiem šiem strādājušiem sniegt palīdzību. Uh, Un tātad kopējais atlaisto skaits bija sekojuši, tātad šie 1504, bet pati dalība valsts eh, tātad minēja, ka tikai tūkstotiem būs nepieciešama šī palīdzība un tādēļ lūk šīs atšķirības ciparos. Tālāk, kas attiecas uz atšķirības starp Spāniju un Portugāli un tiem uh, palīdzības apmēriem, kas tiek noteikti uz vienu strādājošo. Jāsaka, apropriācijas ir paredzētas arī apmācībai. E, ir citi citas, eh, citi pasākumi, kas ir varbūt dārgāki, un daudz kas ir atkarīgs no darba tirgus, no, no mm, katra reģiona, kurā attiecīgais eh, cilvēks dzīvo. Tā kā būtībā uzņēmiem un reģionālajām iestādēm pašām ir jānosaka, e, kāds apjoms e, ir piešķirams uz vienu strādājošo. Un tieši tādēļ var būt būtiskas e, atšķirības, piemēram, pārkvalifikācijas finansēšanai šīs summas var ievērojami atšķirties dažādās reģionos. Šeit nav runa par diskrimināciju starp Portugāli un Spāniju. Uh, vienkārši šādas atšķirības mēs varam vērot visā Eiropas Savienībā. Dažādās valstīs situācija ir atšķirīga. Tālāk runa bija par cilvēkiem, kas ļoti ilgi ir strādājuši, strādājuši vairāk kā 40 gadus un tad atlaisti. Komisijas politika ir uh, balstīta uz uh, principu, ka cilvēkam ir jāļauj strādāt, cik ilgi cilvēks vien vēlas un spēj to darīt. Nu, protams, kaut kādās saprāt robežās. Uh, Un šobrīd um, tie limiti, ko nosaka likumdošana un arī realitāte, būtībā ir zemi, salīdzinājot, salīdzinot, piemēram, ASV un Japānu, tur cilvēki strādā e, daudz ilgāk un daudz vēlāk iet pensijā, salīdzinot ar Eiropu. Un tāpēc mēs e, nodarbinātības ģenerāldirektorātā labprāt vēlētos redzēt eh, vairāk cilvēku aktīvajā um, darbā, un jūs taču zinat, cik daudz cilvēkiem ir jāmaksā pensijas, un šis pensijas loks jau pašlaik ir ļoti smags, un tas vēl tikai palielināsies. Un tāpēc mēs, protams, domājam, ka jo ilgāk cilvēks strādā, jo labāk. Un tieši tāpēc Viņiem ir jānodrošina apmācība, pārkvalifikācija, lai viņi varētu paildzināt savu darba dzīvi. Krīze ir globāla. Par to mēs visi esam viensprāts. Taču, kā man Žankungs teica, ne jau katrs uzņēmums un ne jau katra pašvaldība var prasīt palīdzību saviem strādājošajiem Pirmkārt, mums ir šie te griesti, 500 miljoni. Nu, es nezinu, vai es gluži uz visiem jautājumiem būšu atbildējis, bet es ceru, ka tā. Jā, labi, paldies. Es neredzu, ka kāds vēl būtu pieteicies runāt. Un es vēlētos no sevis piebilst vēl dažas lietas, runājot par uh, pensionēšanās vecumu. Es vēlētos atgādināt Portaškungam, ka viens no galvenajiem mērķiem Lisabonas stratēģijā ir palielināt uh, vecā gadagājuma cilvēku ekonomisko aktivitāti. Un paskatieties kaut vai uz mani. Es jau nu, esmu pienācis gandrīz uh, pie tā vecuma, kad jau paliek nepieklājīgi strādāt. Bet, uh, Eh, mums, piemēram, šeit ir eh, zināms par vienu Francijas pilsoni, kurš ir alžīriešu izcelsmes, viņam ir 89 gadi. Viņš, starp citu, 81 gada vecumā aprecējās ceturto reizi. Viņa sievai jaunajai bija tikai 24 gadi, viņiem ir divi kopīgi bērni. Un jāsaka, ka viņš vēl paspēja izšķirties un vēlreiz apprecēties, un viņš ir radījis vairākus uzņēmus, un tagad viņš uh, tuvojas simtgadus lieksnim un joprojām turpina dibināt jaunas uzņēmumus. Nu, protams, tas ir izņēmums, bet mēs Mēs vēlētos arī, lai cilvēki Eiropā uh, var strādāt arī tad, ja ir vecāki par 85 gadiem. Uh, protams, ka mēs respektējam arī likumdošanu. Es esmu diezgan pārsteigts par to, un daudz kolēģi bija pārsteigti arī par ģenerāldirektoru izteikumiem. Um, protams, ka. Kā Viņš ļoti diplomātiski to centies darīt, bet mūs pārsteidz šīs globalizācijas frontes politizētā daba. Šurjāna kungs tieši par to runāja. Viņš runāja par to, ka faktiski šai palīdzībai tāds simbolisks raksturs. Un tas uh, varētu ietekmēt, teiksim, mēdīs un tā tālāk, bet fonda nosaukums ir uh, tāds ļoti daļskanīgs, globalizācijas pielāgošanās fonds, bet, ja jūs paskatieties uz naudu, kas eh, tur ir pieejama, 500 miljoni, tad šī summa pavisam nesaskan ar eh, šo skaļo nosaukumu. Un, eh, bet paradoxāli ir tas, ka šī nauda netiek izmantota pat tā niecīgāk, kas tur ir. Pagājuši gadu tāda dzirdēja tikai 65 miljoni. Vai tas nāk par labu Eiropas pilsoņiem? Mēs sakam, ka mēs pasargāsim jūs no globalizācijas. Un gada laikā mēs esam paspējuši izdot tikai 65 miljonus, un tad rodas jautājums, vai um, vispār tas viss ir um, tā vērts. Un tad, kad mēs runājam par um, ietekmi uz cilvēku, uz strādājošo dzīvi, uz viņu reālo dzīvi, kas uh, sastopas ar eh, šiem bezdarba draudiem vai reālu bezdarbu šīs starptautiskās konkurences rezultātā, eh, tad, tad eh, šī nauda, protams, vispār nav nemaz salīdzināma ar tiem līdzekļiem, kas tiek tērēti, piemēram, sociālā fonda, kohēzijas fonda un, struktūru, un citu struktūru fondu ietvaros. Tie ir desmitiem uh, miljonu un miljardu gadā, un tie, protams, daudz būtiskāk un reālāk ietekmē cilvēku m, mm, dzīvi un iespēju norganizēt savu darba dzīvi. Un tieši tāpēc, es domāju, ir tikai taisnīgi uzdot jautājumu, protams, konsultēties ar citām e, komitejām parlamentā, piemēram, nodarbinātības e, komiteja, kas ir atbalstījuši fonda veidošanu, varbūt arī reģionālās attīstības komiteja šeit varētu mums e, līdzēt. Uh, un kā to piedāvā galvenais referents par 2010. gada budžetu. Tātad tiešām par jautājumu, vai mums tiešām vēl vērts ir turpināt um, šo te fondu kā tādu vispār uh, uzturēt un izmantot. Jo tā rezultativitāte izskatās visai uh, apšaubām. Kas attiecas uz aprēķinu tehnoloģijām, uh, Es domāju, ka kolēģi ir dzirdējuši komisijas atbildes uz to. Eh, Raimer, vai tev kas būtu vēl iebilstams? Nē. Raimer šķiet apmierināts ar visu. Jā, kundze, lūdzu, jums vārds. Man ir jautājums. Kā varētu garantēt to, ka šī nauda patiešām nonāk pie tiem, kam tā ir domāta? Paldies. Um Je m'excuse, madame, en français. Atvainojiet, kundze. Uh, franču valodā es dzirdēju šādu tulkojumu, vai, vai tiešām uh, šo naudu saņem tie, kam tā ir nepieciešama. Jā, tas bija pareizi, tieši to es arī gribēju zināt. Monsieur le directeur général, êtes-vous sûr ģenerāldirektora kungs, jūs esat pārliecināts, ka šo naudu saņem tie, kam tā tiešām ir vajadzīga? Priekšsēdētāja kungs, deputāts kundze, tā ir palīdzība, tas ir atbalsts, mm, kas e, tiek piešķirts pēc dalību valstu pieprasījuma situācijās, kas ir aprakstīts tekstā, kas noved pie šī fonda izveidošanas. Ja e, šis fonds nebūtu liederīgs, tad neviens no tā naudu nepieprasītu. Man šķiet, ka ja mēs šos iesniegumus saņemam, tad fondam ir jāturpina darboties, un es domāju, ka kolēģi no e, nodarbinātības ģenerāla direktorā teikt tieši to pašu. Visi šie pasākumi papildina eh, tās lietas, ko dara dalība valstis, tās piešķir eh, nedaudz lielāku manevrēšanas iespēju, cilvēkiem eh, ir iespēja labāk pielāgoties pārmaiņām darba tirgū un veiksmīgāk pārkvalificēties un saņemt un pēc tam sameklēt jaunu darbu. Es domāju, ka Tas viss ir ļoti uh, nepieciešams. Jā, bet man liekas, Svetmans kundze ir uh, uztraukusies par to, vai ja mēs šodien, piemēram, nolēmjam piešķirt šos līdzekļus uh, kādai valstī, kā mēs varam būt pārliecināti, ka uh, šī nauda nonāk tieši pie tiem cilvēkiem, par kuriem te bija runa, uh, vai šī nauda ne kaut kur nenoklīdīs. Uh, Tas ir jautājums par budžeta kontroli, protams, un eh, tas to realizē uh, Eiropas komisijas līmenī Olaf, šeit budžeta kontrols komi komisija, uh, komiteja šeit parlamentā, protams, arī uh, Eiropas uh, revīzijas palāta un, protams, attiecīgie revīzijas dienesti. Uh, tātad. Uh, attiecīgajās dalību valstīs, kam tas ir tieši likumā noteikts pienākums, sekot tam, kā tiek līdzekļi izlietot un kur tie paliek. Tā referents un pēc tam Paltaškungs un pēc tam Godmaņkungs. Priekšsēdētāji kungs norādījusi to, ka mums ir konkrēta budžeta procedūru. Protams, mums ir arī atbildība dalību valstu un komisijas priekšā, lai varētu izmantot līdzekļus saskaņā ar likumdošanu. Un, protams, vēl ir arī revīzijas palāta, kas visu pārbauda. Vēlējos kolēģiem atsaukt atmiņā to, ka ņemot vērā uh, pieprasījumu, kas attiecās sākotnēji uz 1500 darba ņēmējiem, pēc tam notika rūpīga analīze un uh, šis cilvēks skaits tika samazināts uz 1000. Es domāju, tas ir ļoti skaidrs pierādījums tam, ka komisija ļoti uzmanīgi visus dokumentus izpētījusi. Das, uh, un Godmaņa kungam es uh, vēlējos uh, atsaukt atmiņā sekojošo. Uh, Es pats biju uh, referents par finanšu plānu un sākotnēji vērsos pret globalizācijas fondu ierīkošanu, bet uh, tas bija kompromisa auglis, kas radās vienojoties uh, komisijai, dalību valstīm un Eiropas parlamentam. Un mums, kā budžeta lēmēji iestādē, ir jārūpējas par to, lai fonda līdzekļi tiktu izmantot saskaņā ar visiem budžeta politikas galvenajiem principiem. Un mēs varam teikt jā vai nē. Man bija iespēja iesniedzot grozījumu šo skaitļu milzīgo kalnu samazināt, un mēs to vienmēr cenšamies darīt, pieņemot budžetu tad, kad tas ir iespējams. Bet, protams, es arī neslēpšu to, ka procedūra, kas tiek izmantota tagad, eh, rada atšķirīgas pozīcijas dažādās politiskajās saimēs. Un īpašās situācijās, ja mēs runājam par globalizācijas eh, sēkām, par dažādām dabas katastrofām, par turpmāku izglītošanos, ja cilvēks ir zaudējis darbu, šis Uh, finanšu palīdzības instruments, kas ir paredzēts uz vairākiem gadiem, mēģina dalību valstīm arī radīt lielākas manevriešanas iespējas, tādu rīcības brīvību, ja ir kādas uh, īpašas katastrofas, īpašas aktivitātes, tad ir uh, paredzēti arī īpaši līdzekļi, ko viņi šādos gadījumos var izmantot, bet, protams, mēs vēlamies, lai arī komisija būtu elastīgāka, lai dalību valstīm ļautu lielāku manevriešanas iespēju, Tādā veidā mēs varam iziet uz kompromisiem, un ja, teiksim, sarunu vešanas laikā mēs kaut ko tādu pieprasām, es vienmēr varu to atbalstīt. Bet kas attiecas uz cietušajiem šādās situācijās, mums tomēr ir visai ierobežota elastība, bet tik un tā mēs to izmantosim. Arī subsidiaritātes jautājums ir attaisnots, bet es vēlos pavaicāt, vai tas ir iespējams. Ir vēl daudz citu gadījumu dažādās valstīs, un zināmā mērā, protams, protams, ir arī milz izmaiņas darba tirgū. Jāņem vērā, kā Eiropas budžets to varētu atspoguļot. Protams, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir uh, palikuši bez darba, un ja mēs kādam vismaz tūkstotim palīdzam šajos grūtajos laikos, tas nu, nu, galīgi nav aplam. Paldies! Tagad Portas kungs lūdzu. Jūs vēlties komunicēt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! tika uzdots jautājums Mūsu kolēģis eh, jautājums bija ārkārtīgi interesants. Es vēlējos vēl papildināt. Cilvēki, kas ir tikuši atlaisti no darba, tas norisinājās 2008. gada pēdējā ceturksnī. Un, kad dalība valstis vēlas izmantot globalizācijas fonda līdzekļus, tad protams, arī pašām dalībvalstīm ir jādarbojas un jākļūst aktīvām. Šāda veida līdzekļi nekad netiek izmantoti aplami, nepareizi. Un ņemot vērā šīs atšķirības skaitļos, tātad 1500 un 1000 darbinieku Portugālē, izskatās, ka 1000 saņems eh, palīdzību, bet 1500 eh, ir zaudējuši darbu. Tas nozīmē to, ka 500 darbinieku iespējams bija daudz vecāka gadagājuma cilvēki. Es domāju, ka varbūt viņi strādāja kādā mazā ģimenes uzņēmumā, un nu, viņiem nebija pēc tam nekādas uh, intereses doties un izglītoties tālāk. Viņi vienkārši piemērojās jaunajiem apstākļiem. Tādēļ man eh, radās jautājums, nu kādēļ radās šī atšķirība, kādēļ 1500 pēkšņi saruka uz vienu tūkstoti? Mēs runājam par uh, tālākās izglītošanas pasākumiem īpašai iedzīvotāju kategorijai. Tie ir cilvēki, kam piemēram ir ap, aptuveni 60 gadu, un viņi nevēlas pēc tam doties vēl uz kaut kādiem kursiem un tālāk izglītoties, un varbūt kāds ir eh, nostrādājis 40 gadus, 45 gadus, uh, viņš ir eh, saņēmis minimālo algu 400-500 eiro apmērā, un tagad viņam ir uh, jāmēģina apgūt cita profesija. Nu, tas pat nav reāli. Paldies. Eh, Paldies par precizējumu, Godmenkungs. Es tikai vēlējos saņemt vairāk informācijas. Ir taču īpaša sistēma, kas tiek izmantot sociālā fonda līdzekļu apguvē. Uh, un uh, attiecīgās ministrijas ir atbildīgas par to. Tātad e, tā ir e, līdzfinansējuma sistēma, viņiem ir arī jāsniedz informācija par izmantoto. Uh, līdzekļu apjomu un globalizācijas fonds, vai šeit izmantojamā sistēma ir tieši tāda paša, vai tā ir tāda ad hoc sistēma, tāda pagaidu sistēma, vai šeit netiek izmantots līdzfinansējums, vai nav nepieciešama nekādi ziņojumi, vai ir kompensācijas atlīdzinājumi Nu, patiešām es būtu ļoti priecīgs, ja man sniegtu tādu īsu, konsekventu atbildi. Vai tas attiecas, uh, šeit attiecas uz to visu tāpat procedūru, kas sociālajiem fondiem, vai cik pilnīgi tiek izmantot? Paldies. Došu vārdu Kozlika kungam. Un ar to arī mēs noslēgsim runātāju sarakstu. Jums jātiek galā vēl ar veselu virkni citiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! pavisam īsi, jo, jo izskatās, ka mēs šajā debatē sākam ķert pašu savu asti. Tad mēs tagad runājam par globalizācijas pielāgošanas fondu. Un eh, jautājums ir, vai mēs te risinam sistēmisku problēmu vai ko citu. Es domāju, ka vajadzētu turēties pie tā, ko Lamasūra kungs teica. Tas ir tāds politisks, simbolisks instruments. Uh, kurš sistēmisks problēmas mūsu tautsēmniecībās nespēja risināt. Spānija un Portugāle ir pacentušās iesniegt eh, pieprasījumu, varbūt Latvija to nav izdarījusi, varbūt, ka Latvijas valdībai vajadzētu pacensties to izdarīt. Es nezinu, vai ir vērts eh, nopūlēties, lai to nelielo finansējumu dabūtu. Es domāju, ka daudzas valsts tāpēc nemaz neprasa šos līdzekļus. Uh, Eh, bet eh, galu galā eh, šis fonds laikgaitā pierādīs, cik tas ir liederīgs. Tātad paskatīsimies, ļausim tam iespēju, un es tāpēc atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies, Fermkungs! Jā, daži komentāri. Es īpaši nefanoju par šī fonda izveidošanu, un man partija tajā laikā bija valdošā partija Zviedrijā, un tā bija pret tā veidošana, bet es to pieņemu kā kompromisu. Tagad tas pastāv, nu, saskaņā ar manu viedokli. Mums, tā, mēs tagad nevaram izvērst debats par to, vai fonds ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs katreiz, kad mēs saņemam iesniegumu par tā līdzekļu izmantošanu. Fonds eksistē, tā tad eh, mums, mēs saņemam iesniegumus un mums ir jāizsaka savs viedoklis par šiem iesniegumiem. Bet kādā brīdī, un tas ir priekšlikums, uh, Mums vajadzētu uh, rakstīt ziņojumu par fonda uh, efektivitāti. Tātad novērtēt, vai tas ir bijis labs, vai tas ir bijis efektīvs. Tas varētu būt pašinstīvs ziņojums. Mums būtu pēc pāris gadiem vērts izdiskutēt, izdiskutēt fondu par šo fondu. Bet cik tālu es saprotu, tad šobrīd tiešām ir ļoti nelieli apjomi līdzekļu izmantoti. Uh, bet ir vairāk iesniegumu, kas ir saņemti, kas ir procesā, un tāpēc būtu labi, ja mēs no komisijas e, uzzinātu, cik daudz ir pieprasījumi pēc šī fonda e, līdzekļiem e, komisijā, jo es esmu dzirdējis, ka ir vairāki. Tā tad būtu labi, ja mums būtu kāds priekšstats par to, bet mans konkrētais priekšlikums būtu tāds. Uh, ka kaut kur uh, pēc kāda laika priekšsēdētāji, varbūt tā ir jūsu priekšlikuma, mums vajadzētu tiešām debatēt par uh, šī fonda uh, izvērtēšanu pēc pāris gadiem un pašinstīvas ziņojumu rakstīšanu. Jā, paldies, Fermkungs. Man jāsaka, ka es jums piekrītu un ka mums faktiski ar koordinatoriem šo jautājumu vajadzētu atrisināt. Tagad es vēršos pie komisijas. Uh, Tad ir tādi divi jautājumi, viens no Godmaņkunga, vai procedūra ir tāda pati kā ar struktūra fondiem, un otrs jautājums no Fermu kunga par to, vai pašlaik ir kādas kavēšanās ar iesniegumu apstrādi. Eh, priekšsēdētāja kungs, saka komisijas pārstāvis, par pirmo jautājumu. Pa lielākai daļai Faktiski šīs arī ir atlīdzības eh, izmaksu tipa fonds ar līdzfinansējuma elementu no 50 līdz 70 procentiem. Ir arī citas iespējas, lai varētu pātrināt procedūru, kas attiecas uz to, kas pašlaik mums ir izskatīšanā. Tad, kad es minēju 65 miljonus eiro, tad faktiski Šī nauda apmierināja e, iesniegumus, kurus ir saņēmusi komi, e, komisija. Uz šo brīdi mums ir e, nedaudz pāri par desmit iesniegumiem, bet es vēlētos teikt sekojošo. Lūdzu, paturiet prātā, ka šis ir papildus uh, palīdzība tam, uh, kas tiek piešķirts caur uh, sociālo fondu. Tātad tas piešķir tādu zināmu manevrēšanas iespēju. Uh, Un e, šeit, ja mēs runājam par sociālo fondu, nu, nu, tur visa plānošana ir ļoti strikta un, un ļoti noteikta. Un šis fonds e, ļauj mums tā teikt e, no šiem ļoti stingriem rāmjiem mazlietiņ tā kā izkļūt ārā, Un tas ir tikai dalību valstu ziņā, vai tās vēlas izmantot šī fonda līdzekļus vai nē. Un te es piekrītu Fernu kungam, ka, nu, fonds mums ir, tāpēc tas ir jāizmanto, kamēr tas ir. Un eh, komisija dara to, ko tā spēja, lai e, nosacījumi būtu pietiekami elastīgi, lai veicinātu to, ka dalību valsts pieprasa šos līdzekļus un izmanto. Paldies, priekšsēdētājs šī fonda mērķis ir eh, strādāt kā tādam ātras reaģēšanas eh, mehānismam, ja mēs izmantojam tādu militāru terminoloģiju. Sociālais fonds ir 10 miljārdi eiro gadā, bet eh, ar to ir saistītas gāras, sarežģītas procedūras, kas uh, drīzāk eh, ir vērstas uz to, lai eh, profilaktiski reaģētu uz iespējamām sociālām problēmām, nekā reaģētu uz pēkšņu uzņēmumu slēgšanu globalizācijas rezultātā, kur tiek atlaists liels daudzums strādājošo. Eh, jauno kolēģu interesēs vēlētos sacīt, um, bilst, ka uh, šo fondu kaut kas padara īpašu. Īpaši to padara fakts, ka tajā nav reāls naudas. Uh, kas attiec uz saistību apropriācijām, tad šie 500 miljoni tiek finansēti izmantojot atceltās saistību apropriācijas, respektīvi pārpalikušo neizmanto to naudu. Un uh, nav, uh, teiksim, šādas te budžeta pozīcijas uh, tekošajam gadam ar šo naudu. Šeit notiek tā tad līdzekļu pārnese no, uh, tāpēc šis fonds tādā ziņā un tā finansēšanas nosacījumi ir ļoti specifiski. Uh, Un Bēgas kungs eh, stāstīja par to, kā tika panākta vienošanās starp visām trijām institūcijām. Un Fermkungam pilnīgi taisnība, ka kaut kādā brīdī mums tiešām ir jāizvērtē, eh, ko tad šis fonds dod. Jo principā jau sociālajam fondam vajadzētu būt tādam kā globalizācijas pielāgošanās fondam, bet uh, Mums tomēr ir vajadzīgas kādas iespējas rēģēt ātri. Nu, tad, kad es saku ātri, tad Potaškungs mums pateiks, ka eh, cilvēks atlaid pirms astoņiem mēnešiem. Tā kā no nu, acīm redzot, mm, ir dažādas izpratni par to, kas ir ātri un kas ir patiešām ātri eh, dažādas katastrofas, ekonomiskās eh, nelaimes. Es domāju, mums ir jāspēj uz tām reaģēt ātri. Bet ar to es domāju, ka mēs esam izsmēluši šo jautājumu. Un Tagad dodošu ziņojumam beigas kunga zaņojam 11. punkts, kas ir par to. Paldies. Pret. Viena balss pret, tātad kas atturs? Viens atturs. Lieliski, paldies, kolēģi. Tātad. Nākamais Diemžēl Jūtai Haugai bijis pāris minūtēm jāaiziet, jo viņai ir vidas komitejā jānodot balsojumam savus ziņojumus, bet viņa man deva pilnvaras kā referente viņas vārdā ierosināt, apstiprināt 18. pārskaitījumu, kur mēs runājam par 4 miljoniem 555 tūkstošiem eiro eh, no sociālā fonda uz globalizācijas fondu, lai finansētu attiecīgās eh, operācijas, kas ir par šo pārskaitījumu, par šo pārvietojumu. Jā, paldies. Kas ir pret? Tas pats, kas atturas. Lieliski apstiprināts. Nu, tā kā komisijas pārstāvis šeit klāt piekrīt referents nostājai. Jo parasti mēs vēlamies, lai finansējuma avots nav sociālais fonds. Mēs jau esam runājām par tām dilemām, kas rodas, kur tad ņemt šo līdzekļu, tad tos jāņem tur, kur tie ir pieejami, un lūk, uh, Izrādījās, ka tieši sociālajā fondā nav līdz galam izmantot līdzekļi, tur ir šis pārpalikums, un tāpēc no turienes arī šie līdzekļi bija. Par šo punktu Portas kungs. Es ļoti atvainojos. Es saprotu, ka mēs um, balsojam ietvaros šobrīd. Bet tas, par ko mēs nu pat nobalsojām. Tātad no sociālā fonda uz globalizācijas fondu pārskaitām līdzekļi. Jo jūs teicāt, ka šeit ir garantija, ka šis transfers nebūs, protams, nebūs no sociālā fonda. Kā tad to, lai tagad nokārto? Kā tad mēs tad šobrīd kompensējam, reimbursējam sociālo fondu? Nē, tas tas, ko es teicu, politiski runājot. Jā, tas ļoti smalki. Tajā brīdī, kad mēs pielāgojam ekspertu godrības viedokļus, tad nonākam pie ļoti svarīgiem secinājumiem. Tad, kā teicu, politiski runājot, globalizā, globalizācijas fondas, eh, fonds nāk kā papildus līdzekļi, papildus izmērs citiem. Bet tā kā mums ir vajadzīgi līdzekļi caur ātro procedūru. Ja ir citur, Mēs teicām komisijai, ka lūk, šie līdzekļi pēc tam sociālajiem fondam ir atkal jādod, tāpēc, ka nu, šie līdzekļi vēl būs vajadzīgi fonda ietvaros. Nu, lūk, tāda ir tā situācija. Tā tad tā bija daļa par Katalānijas izdevumiem. Haugas kundze. arī man devas tālāk pilnvars, tātad tālāk pāriet pie 13. punkta, tas ir Jānoš Levandauska ziņojums. Un tas ir par revizijas valdu. Paldies, Levandauska kungam vārds. Nu, es jūtu, ka mēs um, šorīt strādājam bez kafijas, to pamanīju, tas ir diezgan neierasti, es gandrīz nevaru un tā grūti šo rītu izturēt. Bet nu, mums tātad ir vajadzīgs sastais pārskaitījums 2009, 22. pāns, finanšu regulā. Un tomēr ar šo te pārskaitījumu runājam kopā par desmit pārvietojumiem, kas, atklāt sakot, savā starpā nemaz nav tik ļoti saistīti. Drīzāk tā ir tāds tāds apkopojums, un to gribēju jums pastāstīt. Gribēju pastāstīt jums atsevišķi par visām daļām. Varu jums reiz pateikt, ka pieņemams būtu viss, šie pārvadājumi būtu pieņemami. Tātad A1 atbilst visiem, visiem noteikumiem, ko uh, ierosināja padoma, A2 ir pagaidu piešķīrumi, B daļa ir kā viens virtuves izveidē, tas, protams, ir svarīgi iestādēm, kā viens revizijas palātas, tātad, tātad tālāk. Revīzijas palātas, Nacionālo revīzijas institūciju pārstāvi tikšanās zāli izveidota, tālāk arī gā ir pilnīgi pie, pieņemama, kas ir domāta tūku, tūku finansējums. Uh, Tātad šeit nevajadzētu celt nekādus iero, iebildes. Bet tad paliek piecas, pieci pārvietojumi, piecas daļas, tā ir C, kur tiek runāts par, par maksu par īrētai, nomātajām ēkām, tālāk D, cenu korekcija, D, e, elektroniskās piekļuvas sistēmas izveidošana, H daļa, papildus līdzekļi citiem ziņojumiem un īdaļa vēl vairāk citu specializētu ziņojumu izmaksas. Es, protams, neapšaubu mērķus, bet man tomēr jāsaka, ka 95 tūkstoši eiro jau tika piešķirta papildus ziņojumu sagatavošanai revīzijas palātai, un tagad tiek prasīta vēl vairāk kā 200 tūkstoši. Bet man ir atsevišķi jautājumi par to, no kurienes tad šie līdzekļi nāks. līdzeklis ir viens un tas pats K3 projekts. Tātad, tad tādā gadījumā kaut kas šeit nav ritīgi ar K3 projektu, ja no tā tik daudz līdzekļus varam ņemt. Un ja 2008. gada jautājumi te tiek minēti priekš pārvietojumiem par ēku celtniecību, tad, kā jau teicu, mērķi man liekas pieņemami. Bet mums vajadzētu papildus paskaidrojumu attiecībā uz K3 projektā ietvaros izdarītajiem ietaupījumiem. Ko tad tas nozīmē nākotnē? Vai tad mums labāk nevajadzētu mēģināt uh, tad šos līdzekļus nosūtīt atpakaļ nodokļu maksātājiem, ja tie netiek izmantoti projektu ietvaros. Un gribētu rakstisku paskaidrojumu no revīzijas palātas par šīm manis minētajām piecām daļām. Un tas nozīmē, ka no 22. panta pārējiem uz 24. panta finanšu regulā pamatojumu. Man nav iebildumi pret A1, A2, B, F un G. Šīs daļas man liekas pieņemamas, bet pārējās daļas būtu jāprecizē. C tā tā daļa, D, E daļa, H daļa un I daļa. Par tām gribētu saņemt paskaidrojumu. Tāds ir mans ierosinājums. Tātad ne, necelt iebildumus minētajām piecām daļām, bet par pārējām pieprasīt paskaidrojumu un pāriet uz 24. pāntu kā pamatojumu pieprasot papildus precizējumu. Es nezinu, vai revizijas palāta var, palātas pārstāv varbūt ir klāt un var dot jau mutisku paskaidrojumu, precizējumu. Bet citādi es gribētu izmantot šo procedūru, 24. pantā minēto procedūru tātad. Bien, je vous remercie. Lieliski paldies, Levandovska kungs. Tātad, ja pareizi sapratu, tad jūs ierosinat balsot par minētajām piecām daļām A1, A2 un B Atkārtošu vēl vienreiz. Tātad A1, A2, jo tie ir ļoti svarīgi punkti, gan arī svēti, B, F un G daļas. Tātad šīs tās daļas, par kurām iesaku balsot. Un pāri paliek tātad, par kurām nebalsotu šobrīd Tātad, un par pārējām izmantojam 24. pantu un pieprasam precizējumus. Tātad, turpina priekšādājas, jūsu ierosinājums ir pieņemt pārvietojumus šodien tikai par minētajiem četriem punktiem, pieciem punktiem. Pieciem punktiem priekšādātājs sev labo A1, A2, B, F un G. Jā, ļoti labi, atvainojiet, Levandovska kungs, bet vajadzēja precizēt. Tātad, un par pārējiem gaidīt precizējums no revizijas palātas. Par visiem pārējiem pārvietojumiem tātad CD, E, H un I. Tātad tur būs vajadzīgi jauni pārvietojumi, un to mēs izskatīsim nākamā sanāksmē pēc precizējuma saņemšanas. Tieši tā, saka Lēmandaus kungs. Lieliski. Tātad, kolēģi, vai kāds vēlas komentēt šo jautājumu? Nē, ja tā nav, tad mēs, uzticoties Levandovska kungam, varam balsot par šiem punktiem. Tā tad ierosinu nodot balsī, balsošanai pieņemt tātad pārskaitījumu numur 6 2009. gadā ar minētiem, ar minēto note, nu, noteikumu, ko minēja Lavandovskungs. Tātad pārskatījumu par A1, A2, B, F un G. Kas ir par? Paldies, pret! atturs, viens atturs, tātad pieņemam vienprātīgi ar vienu, bal, vienu, at, vienu kas atturs. Tas tātad bija 13. darba kārtības punkts, un līdz ar to varam šobrīd atgriezties. Uh, Helga laikam gribēja vēl runāt te par savējo, par Gvinēju un zivsēmniecību jautājumu. Helga Trupelskundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Lūdzu, atļaujiet man eh, tagad paust tādu nelielu politisku paziņojumu. Es, protams, saprotu, ka tas nav budžeta komitejas eh, galvenais eh, nodarbinātības lauciņš, par to ir atbildīgas attīstības un zivsaimniecības komitejas, bet jau kādu laiku mēs esam informēti par to, ka zivsaimniecības politika Eiropas Savienībā tiek mērīta saskaņā ar zinātnieku pētījumiem, bet mēs nevienmēr ņemam vērā zinātnieku ieteikumus. Bet mana politiskā grupa nepiekrīt līdzšinējai izmantotai pieejai, jo mums šķiet tā nav pietiekami ilgtspējīga. Nu, tas tā sākumā varbūt tālāk runājot par Eiropas Savienības vienošanos ar Gvinēju. Uh, tas uh, būs spēkā no 2009. līdz 2012. gadam, un tas ir līgums, kas uh, turpina to līgumu, kas spēkā stājās 83. gadā. Tiek konstatēts, ka mēs balsojam par tādu vienošanos, kas it kā jau ir spēkā no 2009. gada 1. janvāra. Nu, man tas nešķiet tāds pats labākais uh, darbības veids. Tas nozīmē, ka mēs tagad varēsim zvejot mazāk zīvju nekā līdz šim, un, protams, tas nav pats lielākais zivsaimniecības līgums, ja mēs runājam par šeit minētajām naudas summām, bet es uzsvēru, ka runājot par tādām valstīm kā Gvinēja, kas saskaņā ar Transparency International atrodas 137. vietā no 180 valstīm, tātad mēs šeit nerunājam par tādu pašu demokrātisko un caurskatāmāko valsti, un tieši tādēļ mums mums ir nepieciešams ciešāk pastīties uz to, kas tur norisinās. Mani grozījumi attiec uz to, ka mums ir nepieciešams pietiekam daudz informācijas, ir skaidri jāpārbauda, cik daudz ir zivju ir ticis noķerts, kurā vietā šai informācijas apmaiņai ir jānorisinās saulaicīgi, lai mēs varētu teikt, arī cik daudz kompensācija tiks izmaksāts, un viņiem ir jāņem vērā visi uh, noteikumi. Un eh, pēc tam, protams, ir jānovērtē protokols, ir jāveic arī izmaksu un ieguvumu analīze. Be, budžeta komiteja vienmēr ir pieprasījusi uh, nepieciešamo informāciju, lai arī tiktu ievērotas uh, saistības par informācijas sniegšanu. Un uh, attīstības sadarbības komitejā kolēģi runāja par to, kādam ir jābūt vispārējām metodēm, kas ir izmantot zivsaimniecības politikā. Es patiešām ceru, ka nākamo gadu laikā mēs redzēsim tādu nobīdi ilgtspējas virzienā, un mums patiešām ir jālūkojas arī, lai nauda tiktu izmaksāta saskaņā ar procedūru un saņemtu uh, adresātus, pareizos adresātus, un to es arī attiecīgi atspoguļošu iesniegtos grozījumus. Paldies! Paldies! Bien, Paldies! Fermkungs lūdzu. Jā, pavisam īsts komentārs, kolēģi. Uh, mēs ar uh, simpātijām uh, vērtējam Helgas Tripels politisko viedokli par šiem jautājumiem, bet man ir problēmas ar pirmo un otro grozījumu, un tas attiec uz budžeta komitejas lomu. Uh, Es nedomāju, ka mums citu specializēto komiteju lomu būtu jāuzņems, un, eh, vai, manuprāt, tie nav eh, grozījumi, kas attiec tīri uz budžetu, tāpēc es liktu priekšā balsot pret eh, pirmo un otro grozījumu. Politiski mēs tos varētu atbalstīt, bet tie nav tīri budžeta grozījumi. Paldies, Fernands kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es nezinu, eh, vai eh, tagad ir īstais brīdis uzdot jautājumu, un eh, ja tā nav, tad es jau uzreiz iepriekš atvainojos. 2008. gada decembrī Portugāle arī piedāvāja Mm, zvejas kuģus Gvinējai, tālāk bija teritoriālo ūdeņu protokols, kas darbojas līdz 2012. gada decembrim, bet uh, tagad Portugāli Gvinējas teritoriālajos ūdeņos vairs nedrīkst zvejot. Kādēļ tā ir noticis? Ja šeit eh, netiek nekāds pamatojums sniegts, nu tad es labprāt vēlētos uzzināt to no zivsamniecības komitejas, bet labprāt vēlētos informāciju saņemt. Paldies! Paldies, jā. Es es patiešām būtu ļoti pārsteigts, saka priekšsēdētājs, ja kaut kādā veidā tiktu diskriminēti mūsu draugi no Portugāles. Bet, protams, to var noskaidrot. Salvadors garīgi arī vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mana politiskā grupa balsos par šo uh, ziņojumu, un mēs balsosim par to tādēļ, ka Eh, Helgas Trīpels iesniegtie grozījumi galvenokārt ir tādi standarta grozījumi, bet pirmajā grozījumā referante eh, zināmā mērā atsakās no par, parastā formulēja. Tur ir rakstīts, eh, kādēļ viņa ir attiekusies no sava standarta formulējuma. Te ir rakstīts refuse bet eh, es domāju, vārds refuse ir daudz spēcīgāks nekā vārds withhold. Vai um, ir kāds iemesls, kādēļ uh, Helga Tripels kundze nav izmantojusi parastos formulējumus? Es vēlējos labprāt no referenta dzirdēt paskaidrojumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs došu vārdu komisijas pārstāvim. Donatēl Severin kungs. Jūs esat no Māra ģenerāla direkcijas Severikundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentei par sagatavotu ziņojumu. Tas ir patiešām ārkārtīgi plašs. Īstenībā man nav daudz ko piemetināt. Es labprāt eh, reaģēšu uz uzdotajiem jautājumiem. It sevišķi runājam par līdzekļu eh, pareizu izmantojumu, ņemot vērā noslēgto līgumu ar Gvinēju. kas atrodas 173. vietā no 180 valstīm Transparency International indeksā. Protams, ka valstī e, jāņem vērā ir visai sarežģīta situācija, tur ir militārā hunta, un, protams, ļoti uzmanīgi mēs sekojam visām attīstības tendencēm, kas norisinās šajā valstī ņemot vērā mūsu izstrādāto ceļa kārti, kas radās pēc notikušajām konsultācijām saskaņā ar 96. kotonu nolīguma eh, pantu. Protams, mēs eh, vērojam lielus eh, demokrātijas deficītus, šeit nav arī tiesisks valsts principi ievēroti, bet es domāju, ka zivsaimniecības nolīgums ļoti labā veidā var radīt tādu kā ieguldījumu, lai gan zivs, lai zivsaimniecības sektorā rastos varbūt tādi labas pārvaldības piemēri. Mēs esam apspriedušies, tātad nolīgums tik noslēgts starp divām pusēm par to, to, kā labāk un ilgspējīgāk izmantot zivsaimniecības resursus. Šeit ir konkrēti noteikumi minēti un nolīgums eh, attiecas konkrēti uz tunzi, uz zivs, zivsaimniecību un arī uz garnelēm. ir ļoti skaidri noteikumi šeit izstrādāti, lai nevarētu būt nekāda atkāpju. Ja mēs runājam par nolīgumu, par uh, labu, stabilu pārvaldi, par finanšu pārvaldību, mēs uzskatām, ka uh, ir jāievēro noteikumi, kas minēt šajā nolīgumā, un ka tie tiks ievērot dažādos nolīguma darbības posmos. Tika uzdoti jautājumi par uh, zvejniecības atļaujām, portugāļu kuģiem. Tas tika iekļauts jaunajā nolīgumā. Bet tagad situācija ir mainījusies, jo Portugāles valdība neiesniedz pieprasījumu. un eh, kūģi, kas zvenoja Gvinējas teritoriālajos ūdeņos, īstenībā neizmantoja veco atļauju, un tagad viņi sniedz pieprasījumu saskaņā ar jauno nolīgumu. Un eh, Spānijas mm, deputāts uzdeva jautājumu par eh, grozījumā izmantoto formulējumu, bet es jums vēlējos atgādināt, ka jaunā regula, kas izsniedz Eh, zvejošanas atļaujas eh, runā par to, ka komisija eh, atļaujas tātad atļaujas neizsniedz, ja uh, informācija par to nozveju, kas ir notikusi teritoriālos, kāds cits valsts teritoriālos ūdeņos, nav tikusi saulēcīgi iesniegt komisijai. Tāpat komisija garantē uh, Uh, nozvejas uh, deklarācijām ir jābūt uh, saskaņā ar procedūru, un ja šī informācija nav tikusi sniegta komisijai saulaicīgi, tad mums ir nu, iespēja atļaujas atņemt. Paldies, saka priekšsēdētais sākumā referents kundz, un pēc tam ķersimies pie balsojuma. Jā, paldies, paldies komisijas pārstāvēji par sniegto informāciju. Es patiešām ļoti augstu vērtēju to, ka komisija vēlreiz uzsvēra, ka mēs varam pateicoties, ka viņi teica, mēs ar zivsaimniecības nolīgumu palīdzību nevaram tagad uh, Gvinēju padarīt par demokrātiskāku valsti, bet mēs varam vismaz uzlabot situāciju zivsaimniecības sektorā. Un um, nezinu, vai mēs tagad vi, viņu politiskā dzīvē iejauksimies, iejauksimies iekšpolitikā. Protams, vienmēr ir bijuši gadījumi, kad valsts saulēcīgi nav sniegušas informāciju, un tas nav nekāds brīnums. Un ja mēs savu darbu, kā uh, budžeta komiteja, uztveram nopietni, Mums eh, ir jāpadomā, vai mēs sniegsim finanšu palīdzību vai nē, un mums pašiem eh, savi uzdevumi ir jāuztver patiešām nopietni. Tas ir arī iemesls, kādēļ šādā veidā esmu formulējusi savu uh, grozījumi, proti mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā kā politiskai varai, lai mūs te nevazātais degunu. Un mums, protams, ir jānovelk arī attiecīgās robežas. Mums ir jābūt pietiekam striktiem un stingriem, un ja viņi redzēs, ja neievēros pašu noteikums, viņi šo finansējumu nesaņems, tad viņiem ir jāsaprot, ka mēs arī esam pietiekam spēcīgs partners. Tās ir mūsu galvenās intereses. Paldies. Si, madame, Donc, euh... Paldies, Paldies referents kundze, saka priekšsēdētājs. Es domāju, mēs tagad varētu balsot. Pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Viens kolēģis atturējās, bet eh, vairums nobalsoja par pirmo grozījumu. Komisija arī ļoti labi visu paskaidroja. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Jā, nu izstāst tāds pats rezultāts. Trešais grozījums par. Sīki kontr. Pret. Neviens nebalso pret. Vai kāds atturs? Viens kolēģis atturs. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu, kurš par? Pret? Neviens nav pret, atturas. Viens kolēģis atturas. Tripels kundze, sveicu jūs ar panākumiem. Tagad Es eh, redzu, ka jūta mums ir tik aktīva, viņa vienlaicīgi darbojas divās komitejās, bet tagad viņa ir atgriezusies pie mums. Mums ir jāatgriež pie 12. punkta par uh, līdzekļu pārnesēm. Paldies, saka Haugas kundze. Es sapratu, ka jūs jau nobalsojāt par 18. punktu par pārnesi. Jā, labi, tā arī tas notika. Tagad 25. Eh, transfers. par, eh, starp, par eh, globalizācijas fondu līdzekļiem, par to izmantojumu, un es domāju, ka šo pārnesi mēs pārnesīsim uz vēlāku laika brīdi, tātad eh, uz nākamo sanāksmi, jo joprojām nodarbinātības komiteja nav iesniegusi savu atzinumu, un arī padome vēl nav pieņēmusi lēmumu. Protams, mums ir nepieciešams arī uh, Raimer Bogas ziņojums. D'accord. Donc, euh, le 25. Euh... Labi, numur 25. Mums ir jānogaida arī tātad nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums, vai es pareizi sapratu? Jā. Un e, pagaidīsim arī Raimera priekšlikumu par e, juridisko pamatu jo tas arī attiecas uz globalizāciju. Tātad mums jābalso gan, mums ir jāpagaida uh, juridiskais pamats un arī uh, apropriācijas. 26. Jā, uh, mēs runājam par administratīviem izdevumiem šajā pārnesē un mūsu komiteja. Uh, īstenībā e, nevēlas organizēt komisijas darbu, un e, tas nav mūsu uzdevums. Mēs nevēlamies tur e, iejaukties, iemaisīties viņu darbā. Un, ja mēs runājam par budžeta grozījumiem, ja mēs šādu priekšlikumu saņemam un varam kaut ko ietekmēt, ņemot vērā paši savus prioritātes iepriekšējā budžeta plānā, uh, Mēs vēlamies, protams, to visu īstenot, tam ir nepieciešams arī personāls, savādāk mēs nevaram rīkoties. Un, ja nevaram panākt visu, ko vēlamies, tad man rodas tomēr zināmas problēmas. Tādēļ es labprāt vēlētos eh, saņemt no komisijas vairākus paskaidrojumus, kādēļ, piemēram, uzņēmuma politika, kas mums šķiet tik ārkārtīgi nozīmīga, It sevišķi ņemot vērā pašreizējo situāciju, bet arī uzņēmumu politika kā tāda vispārīgā griezumā mums tā vienmēr ir šķitusi nozīmīga, runājot arī par konkurences īstenošanu, par Eiropas Savienības konkurences veicināšanu, mums visiem ir kopīgi mērķi. Protams, tie ir arī jāizteno, un lai to iztenot, ir nepieciešami cilvēki, personāls, bet jūs šeit vēlties eh, atņemt apmēram pusmiljonu. Tas pats attiecas arī uz sociālo politiku, uz lauksaimniecības politiku, lauka attīstību, nodarbinātību. Šeit eh, tiek atņemta līdzekļi ceturdaļ miljonu eiro apmērā. Mēs jau vairāku gadu garumā sūdzamies par to, ka struktūra fondi gan sociālais fonds, gan uh, lauku reģiona attīstības fonds, uh, to līdzekļi tiek apgūti, nu tā ļoti lēnīgi un gausi. Mums vajadzētu šeit pātrināt tempu. Un jūs vēlaties savukārt uh, šeit nogriezt kaut kādus administratīvos izdevumus. Vai tas nenovedīs pie tā, ka viss temps vēl vairāk palēnināsies? Uh, Protams, arī dalību valstīm kaut kas ir jādara, tur ir zināma daļa viņu vainas, ka viņi tik gausi strādā, bet uh, ka komisija viņiem nemēģina palīdzēt un šeit tikai līdzekļus mēģina apšņikāt, nu tas nav pareizi. Tas pats attiecas arī uz pētniecības politiku. Mēs ar savu mazo ierobežoto budžetu vēlamies veicināt izpētes politiku. Nu tas ir jāsaka godīgi, bet īstenībā attiecībā uz citām politikas nozarēm šī joma nav tā pati kārnākā, tur ir normāli līdzekļi. Uh, un ir jāpaturprātā arī uh, tie skaitļi, ko mums piedāvāja komisija, un līdz jūnijam šeit nekas netiktā e, nozīmīgi īstenots. Un tagad mēs atņemam e, līdzekļus administratīvajai nozarei, tā tad uh, kļūs uh, mazāk darbinieku un nevarēs organizēt tik daudz sanāksmju. Uh, Bet eh, es šeit nerunāju varbūt eh, par tādu birokrātijas, runāju tiešām par personālu, par konkrētiem cilvēkiem, kam ir jāveic savs darbs. Un varbūt eh, komisija varētu parādīt, no kurienes šie līdzekļi būtu iegūstami. Un vai tas viss darbu vēl vairāk neapgrūtinās? Jūs esat pirmie, kas dzird mūsu sūdzības par to, ka konkrētus pasākums nav iespējams īstenots, bet ja tagad eh, es kādu cilvēku atlaižu no darba vai viņu pārlieku strādāt citā nodaļā, nu tad jau man ir vēl grūtāk kaut ko īstenot. Es labprāt dzirdētu paskaidrojumus. Paldies. Es adier, madame le rapporteur, que vous proposez de reporter également la... Pre referents kundze vai arī Jūs piedāvājat eh, balsot vēlāk par šo pārnesi, numur 26. Jā, saka Haugas kundze, ja komisija saka, Eh, ka viņi var mums arī sniegt rakstisku atbildi, tad mums būs zināmas garantijas, ka nekas šeit nenotiks, tad es eh, varu tam piekrist savādāk. E, es vēlētos dzirdēt tādu labu paskaidrojumu jau šodien, Un, ja es dzirdēšu pietiekami labu paskaidrojumu, kas man apmienās, tad mēs varam balsot par to labi. Tad es došu vārdu komisijai. Merci, monsieur le président. Ģenerāldirektoram vārds, paldies. Es eh, atzīmēju, ka Haugs kundze mm, savā eh, runā sacīja, ka viņa nevēlas uh, iejaukties katra ģenerāla direktorāta uh, vadīšanā un darbībā komisijā. Nu, tur viņai pilnīgi taisnība. Uh, Uh, mēs pašlaik veicam, tāsim, mūsu budžeta procedūra tagad ir jauna, tā ir mainīta uz aktivitātēm balstīta. Un, principā, tā tiek balstīta uz tiem resursiem, kas ir pieejami ģenerāldirektorātam un kādas aktivitātes mums un funkcijas ir jāveic. Un katra budžetēšanas eh, perioda sākumā mums ir tātad jāveic arī attiecīgās korekcijas, balstoties uz eh, jaunu informāciju par to, kas notiks un kas būs jādara. Tas nekādā gadījumā neapdraud eh, pamatprioritātes, ko noteikusi komisija, kas ir noteikts Eiropas Savienībā kopumā. Un ir, mēs ļoti bieži runājam par to, ka ģenerāla direktorāti tērē daudz naudas, bet ir jāpaskatās, kam tā aiziet. Piemēram, eh, izdevumi misijām nevienmēr tiek izmantoti eh, pilnībā, jo vienkārši ir kādi pasākumi, kas tiek atcelti un, un, un viss nenotiek vienmēr tā kā plānots. Eh, es domāju, ka katrā ģenerāla direktorāta atsevišķi, protams, ir jāskatās, uh, kur mēs varam kaut ko ietaupīt, bet te pašā laikā neapdraudēt uh, viņu iespēju veikt savas funkcijas un viņiem uzticētos pienākumus. Ir jāstāsta, kur mēs tiešām pamatoti varam uh, veikt kādu līdzekļu ietaupījumu, bet nevajag novest līdz tādai situācijai, lai ģenerāla direktorāts ar zobiem un nagiem cīnītos, uh, mēģinātu aizstāvēt uh, savu vitāli nepieciešamos finans, nepieciešamo finansējumu. Es domāju, ka šeit ir tādiem diezgan konkrētiem jābūt, un e, tieši tas pats attiecas arī uz dažādi, dažādo finansējumu, kā tas tiek izmantots, un e, kā mums izvērtēt, kur ir nepieciešams vairāk, e, vairāk finansējumu. Protams, ja jaunām funkcijām ir jāsako arī jaunam finansējumam, un mums racionāli ir jāizmanto vispiemie līdzekļi, kas ir komisijas rīcībā, ko mēs saņemam caur dažādām budžeta pozīcijām. Bet, protams, ka mums ir daudz izdevumu. Ekonomiskā krīze, protams, ka um, ievieš savas izmaiņas. Mums, piemēram, ir bijuši nepieciešama eksperta algošana, lai izvērtētu situāciju īpaši Tad, kad tika analizēta situācija banku sektorā, jūs zināt, ka padomē bija ļoti plašas diskusijas par šiem jautājumiem, un tad, protams, mums ir Galileo projekts, un es e, negatavojos te uzskaitīt visu pārējo, vispārējos punktus, kurus mēs komitejai esam nosūtījuši faktiski mēs esam tādā neatliekamības režīmā runājot par šo fondu izmantošanu un būtu ļoti žēl, ja mēs neigūsim pozitīvu balsojumu šajā komitejā šodien, un es tāpēc aicinu Haugas kundzi tā tad eh, izrādīt savu labo gribu. Paldies, referents kundze. Vai jūs esat apmierināti ar šiem paskaidrojumiem? Jā, ja jūs garantējat, ka nevien komisijas, bet arī parlamenta prioritātes uh, tiks īstenotas, man tas patiešām būtu pieņemami. Un es, protams, arī negribu neko tagad novilcināt, vēl gumiju tikai uh, novilcināšanas vārdā. Tādēļ uh, es domāju, ka mēs varētu balsot par 28 līdzekļu pārvietojumu. Paldies! Labi, paldies. Euh, Vairāk neviens nevēlas izteikties tādā gadījumā. Es lieku uz balsošanu šo jautājumu. Tātad kas par? Pret? Atturas? Viens atturējies, viens balsojas pret. Un tagad pavisam ātri virzamies tālāk. Un es domāju, šeit komisija ir īpaši apmierināta un arī pateicīga parlamentam. Jo šodien, 2. septembrī, mēs to pieņemam, bet padomi to darīs tikai 8. septembrī. Tā kā šeit mēs runājam par neobligātiem izdevumiem, un e, mums eh, būs arī pēdējais vārds. Tātad. tad Šeit mums ir, eh, mēs tā tad apstiprinam to, paturot iebildi, ka mēs pieņemsim galīgo lēmumu pēc tam, kad eh, pa, būs pieņems savu lēmumu padome. Tad... Jūta, lūdzu. Paldies, jā, mēs runājam par maksājumiem. Un man īstenībā nerodas problēmas ar maksājumu izmantojumu. 2013. gads Eh, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs, un eh, mums ir nepieciešams, lai šeit tiktu ievērot visu nodokļu procedūra un disciplīna, bet, nu, man šeit atkal rodas tādas, zināms, vēdergrājas, domājot par to, no kurienes mēs šo naudu atkal ņemsim, un es saprotu, runa ir tikai par maksājumiem, bet kādēļ šeit procedūra attiecībā uz risku kapitālu norisinās tik lēni, un mēs vienmēr no jauna to atkārtojam, ka komisijai, Eh, varbūt vajadzētu būt tādai aktīvākai. Tā nevar visu laiku tikai čamāties un sagaidīt, ka mēs visu sadarīs, eh, izdarīsim un ka uh, dalību valstu partneri paši visu izdarīs un uh, būs aktīvi. Protams, uh, na, bankas arī pašas vēlas nopelnīt naudu un nevienmēr uh, viņi ir tādi paši labākie aktīvas, aktīvas rīcības paraugi. Vai jūs varētu kaut ko pateikt no savas puses? Un, protams, e, man nevajadzētu atlikt balsošanu uz vēlāku laika posmu, ja padome vēl nav pieņēmusi lēmumu, bet mums e, nevajadzētu tagad tādu milzīgu kaudzi papīru, milzīgu darbu apjomu pārlikt uz vēlāku laiku, jo mums jau tā pietiekam daudz darāmā. Paldies! Monsieur le directeur général. Paldies, ģenerāldirektor kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī šeit mēs esam eh, veikuši izvērtējumu attiecībā uz mūsu vajadzībām pēc eh, šīm eh, permanentajām apropriācijām un uh, Eh, runājot par eh, pieprasījumiem, ko mēs esam saņēmuši un apropriāciju daudzumu, kas būs nepieciešams līdz gada beigām, sasniedz 102 miljonus. Eh, un mums saistība apropriācijas 136 miljoni, tā kā mums šeit ir zinām rezerve. Uh, un mēs varam šo 14 miljonu transferu veikt, tad varam pārnest šos līdzekļus, tas neradīs problēmas līdz kādu beigām. Un es esmu pārliecināts, ka mēs turēsimies pie tā, ko mēs e, tā tad e, ieraudzījām veicot šo te pārskatu, un ka mēs iekļausimies šajos te 102 miljonos priekšlikums, kas, ko mēs saņēmām, ir mazāks, un tāpēc mums, lūk, ir šī rezerva izveidojusies. Paldies, referents kundze! Jā, tas viss ir loģiski, un mēs varam vienmēr tikai pieprasīt no komisijas darboties ātrāk. Nu, tagad es nedomāju jūs personiski, bet jūs patiešām varētu varbūt ieguldīt vairāk pūliņu, lai līdzekļi netiktu samazināti. Dargie kolēģi, es piedāvātu par uh, 28. pārvietojumu balsot tagad. Euh, paldies. Tātad komisijas pārstāv atbalstīja referenti, kas ir par, par šo 28. grozījumu par. Paceliet rokas, paldies. Kurš pret? Viena balss pret, kas atturs? Viens atturs. Ļoti labi. Esam pieņēmuši tātad par rezervēm atbilstīgi padomas vēlmēm. Septembrī padomu tā tad runās par to, mums ir šis iebildums, jā, ka mēs vēl varam atgriezties pie šī jautājuma un teikt savu pēdējo vārdu. Tālāk 29. referents kundze. Um, beim transfer numuru 29 geht's auch. Runājot par 29. pārvietojumu, mēs arī runājam par maksājumu apropriācijām. Protams, mēs zināmā mērā varam vienas nakts laikā kļūt gudrāki. Es to vakardien pieredzēju, jau vakar izteicos par šo budžeta pozīciju, bet īstenībā nedaudz kļūdījos. 90 un 47 miljoni tagad vēl nav tikuši uh, pilnībā apgūti, bet uh, saistība apropriācijas jau ir notikušas, tātad uh, saistības jau ir tikušas pieņemtas un komisija mums E, piedāvās šo grozījumu vēstuli, kur viņi pieprasīs vairāk naudas šai pozīcijai. Tādēļ tagad var uzslavēt komisiju, e, nelamāšos, tā kā es to vakardien mēģināju darīt. Un ir jārunā par maksājumiem, ko vēl nav iespējams apgūt, jo vēl neeksistē vecās saistības. Es domāju, ka mēs varam arī tagad balsot par 29. pārvietojumu. Paldies! Tātad referenti ierosina atteikties kritizēt komisiju un pieņemt 29. pārvietojumu. Kas par? Paldies, pret. Viena balss pret, kas atturas. Nav neviens, kas atturas ļoti labi. Tātad 29. pārvietojums ir pieņemts. Nu, arī ar minēto tādu pašu iebildi, ka 8. septembrī vēl varēsim atgriezties tālāk pārējiem pie 30. pārvietojuma referents kundze. Ähm, mēs mēģinājām äh, šeit nedaudz pacīnīties par parlamentu tiesībām, jo īstenībā mums nebija citas izvēles. Zināmā mērā mēs arī saņēmām komisiju par ķīlniekiem, tagad viss ir noskaidrots. Un uh, ir arī uh, tas apkopots rakstiskā veidā, un visi noteikumi, kas bija jāizpilda, eh, ņemot vērā rezervi, ir izpildīti, un es domāju, ka līdzekļus no rezervas varētu atbrīvot. Es ceru, ka visi kolēģi man piekritīs. Paldies! Oui, Lieliski, paldies referentei! Jaunajiem kolēģiem var pastāstīt, ka šis ir tāds politiski rakstura jautājums. Parlaments vēlējās lai Eiromed parlamentārā asamblē tiktu ielūgta eh, tātad šī, šī jaunā dara, organizācija, lai tā ierodas un var sākt strādāt. Tas bija tāds politisks pamats visam, un tāpēc arī izmantojam šo budžetu līniju, lai palīdzētu saviem partneriem. Un tieši tā kā referenti ierosina, nav nekādas jēgas eh, prātoties šim pārvietojumam. Kas ir par šo pārvietojumu? Tātad 30. pārvietojums. Paldies. Kas ir pret? Viens pret. Kas atturs? Nav neviens, kas atturs. Tātad 30. pārvietojums ir apstiprināts. Tātad paliek 31. referents kundze. 31. pārvietojums. Mēs vēlamies uh, atbrīvot līdzekļus no rezerves un tos ieguldīt uh, eh, nolīguma finansēšanā, tātad šis zivsaimniecības nolīgums ar Gvīnēju. Es lūgtu, lai kolēģi balsotu par. Ļoti labi. Tātad tas būtu saskanīgi ar to ziņojumu, ko nu pat pieņēmām, Tripelskundas ziņojumu. Kas ir par šo pārvietojumu numur 31? Paldies, kas ir pret? Nav neviens, kas pret, kas atturs. Nav neviens, kas atturs. Anē, ah, ir gan viens, kas atturs. Tātad pieņemam vienprātīgi ar vienu, kas at, vienu personu, kas atturs. Haugs kundze, liels paldies jums! Domāju, ka visi šie priekšlikumi tātad jūsu tik uzklausīti. Un līdz ar to jūs savu referents uzdevumu šorīt esat izpildījusi. Tālāk mums paliek vēl viens balsojums. Tas ir 15. punkts. Un te runājam par iespējamo parlamenta veiktu iegādi attiecībā uz zēku trēv viens. Un tā kā mums nav iecelts referents, kas būtu eksperts sēku jautājumos, tad eh, komitejas priekšsādātājiem eh, došu vārdu. Līdz ar to paldies priekšsādātā kungs, turpina pats priekšsādātājs. Vēlos jums ātri likt priekšā šo jautājumu. Tātad Problēma, ar ko esam sastapušies kopš jūlija sanāksmes. Tātad jūs zinat, 119. pāns finans, finanšu regulā prasa, lai budžeta lēmēji iestādes izpēta visus projektus, kas attiecas uz ēku iegādi institūcijās, lai izpētītu finansiālās sekas, kas varētu, ko tas varētu radīt. Mēs ļoti striktā veidā piegājām projekti, pieejam projektiem, ko īstenot citas institūcijas. Un, protams, līdz ar to arī mums līdzīgā veidā jātiec pašiem pret parlamenta projektiem, parlamenta biroja projektiem, jo esam budžetlēmē iestādi. Kā jau norādīja jūlijā, ir procedūra, kas ir mazliet īpaša, īpatnēja. Jo pirmais, kas mums jādara, un tā ir izvēle, kas mums jāsadara šorīt, ir par to, cik jāizsver šī projekta nozīmīgums. Man no vienas puses ir biroja viedoklis, un vai mēs to apstiprinām vai nē. Te runājam tātad par projektu, par kuru birojas mums ir sniedzis informāciju. Šeit ir vairākas, vairāk precizējumi jūsu dokumentos. Runājam tātad par ēkas iegādi. Ēka atrodas pavisam netālu šeit, pavisam blakus pašreizējai ēkai, parlamentu pašreizējai ēkai. Un, lai vienkāršības vārdā sauksim to par tre viens. Un tātad šeit ir pir, varētu pir, slēgt pirkuma līgumu, tur ir jāiz, ir pašlaik ilgtermiņa nomas līgums. Un mums ir iespēja šo ēku iegādāties, tātad mums tiek dot šīs preemptīvās tiesības. Par simbolisku summu, tātad 99. gada beigās. 31 miljonus Pirmā, maksa būtu, pirmā iemaksa būtu 16 miljoni šajā gada, šī gada novembrī, un otrā 15,2 miljoni būtu jāsmaksā līdz 2010. gada beigām. Ja šīs darījums tiek iz, noslēgts, tad tādā gadījumā tad eh, īpašnieks nenodod īpašumu publiskā izsolē, tīri juridiski tas ir jau noteikts, nu un līdz ar to eh, pēc tam par to un pēc tam tiek eh, noteikti papildu maksa, un te mums jārunā ar konkurences iestēm, vai viņi piedāvās to tad 33% par to, ka netiek nodots publiskē, publiskā izsolē. Tas ir salīdzinājumā ar tirgus cenu. Birojas vēlas nodalīt šo finansējumu un izmantot vairākas budžeta līnijas Eiropas parlamenta budžetā. Es pats personīgi, kolēģi, domāju, ka, ļoti, ka šis ir gan svarīgs projekts, un mums komitejā vajadzētu sīkāk izpētīt šo jautājumu. Nu, protams, birojas ir diezgan steidzīgā situācijā, un viņi mūs informēja, ka mums jau ir visa informācija, kas vajadzīga. Un bur, biroja pārstāv varētu ierasties un atbildot uz visiem jautājumiem. Tā viņi mums teica, bet es uzskatu, ka ka mums ir jābūt ļoti striktiem, tikpat striktiem, kad runājam par Eiropas parlamentu projektiem, cik strikt esam, kad runājam par citu institūciju projektiem attiecībā uz ēku iegādi. Un, kad skatāmies uz parlamenta budžeta projektu 2010. gadam, un Mankas kungs šeit ir vispārējais eh, referents, tad redzam, ka Eiropas parlamentam ir arī citi projekti 2010. gadam attiecībā uz ēkām. Uh, Un e, Mankas kungs parlamenta budžetā, strādājot pie parlamenta budžeta, e, tos vēl nav iekļāvis. Tātad mums jāsādā pie šiem jautājumiem, kā tad ir šī Eiropas parlamentāku politika. Domāju, ka piesardzības vārdā, un lai pārliecinātos, ka mums tiešām ir viss iespējamā informācija, un lai visas grupas un budžetas komitejas locekļi varētu atbalstīt šo darbību, uh, es domāju, būtu laba doma mums šo jautājumu tiešām uzmanīgi arī izskatīt. Kā referents eh, par šo konkrēto jautājumu un cerībā, ka mēs drīz vien koordinātāri nonāks pie vienošanās un iecels ēku jautājumos kādu konkrētu citu pastāvīgu referentu, Vai vismaz, vai vismaz iecels atsevišķu referentu attiecībā šo trēviens ēku, tad pagaidām es gribētu jums vienkārši ieteikt, ka mēs kā budžeta komiteja varētu šo jautājumu skatīt. Un tas nozīmē, ka kādā no nākamajām sanāksmēm tiks iecelts atzinums sagatavojas, kas iesniegs atzinumu no budžeta komitejas. Un tad mēs centīsimies izpētīt pēc iespējas vairāk informāciju par šo ēku, par šo ēkas projektu. Tātad budžeta komiteja uzņems skatīt šo jautājumu. Kas ir par to? Paldies! Kas ir pret? Neviens nav pret, kas atturs, neviens neaturs. Lieliski, tātad vienprātīgi esam pieņēmuši lēmumu skatīt, nodarboties šai komitejā ar minēto jautājumu. Tātad trēv viens ēkas jautājumu. Nu, tātad šis lēmums ir pieņemts. Mūsu balsojuma sesija līdz ar to ir noslēgusies. Darba kārtībā tomēr vēl ir vairāk jautājumu. Vēl trīs punkti. 16. punkts. Te atgriežamies pie Eiropas globalizācijas pielogāšanas fonda mobilizēšanu. Šai gadījumā Te runājam par Vācijas pieprasījumu un par, šeit runāsim, šī būs pirmā viedokļa apmaiņa. Referents ir Rēmers Bēg un dod jums arī Rēmer vārdu, lai jūs pastāstat mums par šo pieprasījumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Es varu izteikties īsi, jo visas principiālās debates par globalizācijas fonda līdzekļu apguvi jau notika. Tādēļ man nevajadzētu tagad to visu vēl tā plaši paskaidrot ņemot vērā eh, Vācijas parlamenta pieprasījumu, komisija izstrādāja priekšlikumu par globalizācijas fonda līdzekļu apguvi, un mēs runājām par uh, eh, Bohumu par uh, cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu, tas ir vairāk kā tūkstots. Un uh, mēs pieprasījām 5,5 miljonus eiro no globalizācijas fonda. Tas ir nozīmīgi, jo šajā reģionā uh, bezdarba līmenis ir 10 līdz 12 procentu apmērā. Un uh, ņemot vērā to, ka eh, tika slēgta eh, rūpnīca Bohumā, eh, šis ir īstais gadījums, lai varētu izmantot globalizācijas fonda līdzekļus, atbalstot darbinieks, kas ir zaudējuši darba vietas. Mums vēl ir jāpagaida atzinums no nodarbinātības komitejas. Un Mēs varētu varbūt balsot pēdējā septembra nedēļā vai nu vismaz vēlākais 5.6. oktobra nedēļā, tātad budžeta komiteja varētu noturēt balsojumu. Īstenībā man vairāk nekas nav jāpiebilst. Paldies. Paldies referentu kungam. Vai ir kāds, kas vēlas uzdot jautājumus vai komentārus par šo jautājumu? Nē. Tad tādā gadījumā tad tā arī rīkosimies, kā referents ir ieteicis. Neko vairāk šobrīd nepasāksim. Nākamais ir 17. punkts. Un te runājam par Eiropas Savienības solidaritātes fondu līdzekļu mobilizēšanu pēc zemestrīces, eh, zemestrīces Itālijā, tātad zemestrīces saku novēršanai. Un te, man liekas, ir līdzīgi. Lūdzu, Rēm, ar jums vārds. Arī te es nevēlējos iedziļināties garum garās diskusijās, par to jau pietiekam plaši tika runāts šorīt no rīta. Mēs runājam par ārkārtīgi dramatisku zemestrīci Itālijā. 300 cilvēki gāja bojā un zaudējumi, kas radās, ir mēram apmēram 10,2 miljārdu apmērā 300 e, cilvēki tātad gāja bojā, 1500 guva ievainojumus un apmēram 3000 vispār uh, tika skarti, tātad viņu dzīves ietekmēja šī zemestrīce un, protams, Itālijas valdība ir aprēķinājusi zaudējums tātad apmēram e, uh, 10,2 miljārdu apmērā un solidaritātes fonds Eh, ir eh, paredzējis piešķirt līdzekļus, tas ir pats par sevi saprotams, un komisija 28. datumā formulēja savu priekšlikumu. Mums ir jārunā par kopīgo summu, kas ir mērāma 493 miljonu apmērā ņemot vērā noteikumus, uh, uh, saskaņā ar kuriem ir jāapgūst solidaritātes fonda līdzekļi. Varbūt, ka mūsu budžeta referente varētu kaut ko pastāstīt par to, no kurienes nāks šī nauda, jo šeit ir tāds sajaukums starp dažādām budžeta pozīcijām. Un mums vienmēr ir uzmanīgi jālūkojas, vai nevarētu šeit kaut ko ietaupīt, bet, protams, uh, jāpadomā arī par šādu tā saukto šķērs finansējumu, kad uh, tiek jauktas kopā dažādas pozīcijas. Mums ir arī jāuzņemas savu atbildību kā budžeta lēmēja iestādē, un es domāju, ka mums referenta varētu sniegt sīkāks paskaidrojums, bet, ja nav nekāda procedūra, tad mums vajadzētu arī šeit procedūrā iesaistīties pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Jūte, jums vārds! Es uh, varu piekrist, uh, ka ne visu varēju pārbaud, pārbaudīt, bet attiecībā uz vides pozīciju, nu tur es varu ieslēgt zaļo gaismu, dot piekrišanu. Es esmu pilnīgi kā tāds inkvizītors uh, eh, izvaicājusi attiecīgo komiteju, vai tur nebūs problēmas, ņemot vērā live programmas īstenošanu. Uh, un uh, esošo līdzekļu izmaksājumu, bet man pateica, nē, nekāda problēma nebūs, jo savādāk uh, šāda pieprasījuma vispār netikt iesniegt. Es domāju, šeit nekādas grūtības neradīsies, bet man vēl vispārējais ir uzmanīgi jāpārbauda un ņemot vērā to laiku, kas ir manā rīcībā. Nu, tas bija visai problemātiski, man nebija laika, jo es arī esmu aktīva vides komitejā, bet uh, man ir jābal, mums vēl būs jābalso arī par vidas komitejas atzinumu aši. Très bien. Liels paldies! Surjēna kungs. Eh, köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdon... Liels paldies, priekšsādātāji! Tā brīdī, kad runājām par Francijas meža ugunsgrākiem, tad es gribēju izteikt komentāru, ka mums lūk ir arī šeit vēl viens uh, punkts darba kārtībā, kas saistīts ar dabas katastrofām. Iepriekšējā sociālā fonda līdzekļu izmantošanas debatēs vienmēr Nu, runājām par domu, cik gan ātri Eiropas Savienība spēja reaģēt. Nu, piemēram, Slovāku Tatros arī bija vairāk ugunsgrēki. Tur nodega meži, mēs diezgan strauju reaģējām, sniedzām ātru atbalstu, un te es Tāpat laikā 1,5 gadi bija vajadzīgi, lai saņemtu līdzekļus. Tik, protams, arī dots paskaidrojums tam, jā, Un man likās beig beigās, ka nemaz to mežu nopasināšanu nevar atbalstīt tā visu rezultātā. Bet tagad es nevaru saprast, vai Eiropas Savienība var sniegt ātru palīdzību šāda veida dabas katastrofu gadījumā. Un ja tas nav iespējams, ja strauja rīcība nav iespējama, tad varbūt vajadzētu šo fokusu mainīt Varbūt vajadzētu pievērsties mežu atjaunošanai, pievērsties tādām darbībām, kas ilgtermiņā tiek e, īstenots un kur ir vajadzīgas, vajadzīgs šī līdzekļa. Mēs nevaram šeit runāt par ēku aizvietošanu ar jaunām, jo tas ir jādara ātrāk. Un tāpēc man liekas, ka būtu laba doma pielāgot finansējumu sistēmu realitātei Tātad sniegt līdzekļus, nodrošināt līdzekļus daudz efektīvākā veidā. Un domāju, un ka mūsu darbība, mūsu darbs ir saistīts ar to, ka mums šāds iespējas jāapsver. Un lūk, tas ir saistīts arī to, kāpēc iedzīvotāji iet vai neiet par mums balsot, cik ir aktīvi, cik viņi ir aktīvi vēlēšanās. Ja mēs efektīvi varam darboties, tad viņi par mums balsos. Un es redzu, ka te ir vairāk faktori, kas saisa pa, palielina tempu, kādā reaģējam uz jautājumiem. Paldies, saka priekšstādātājs. Ir skaidrs, ka īpaši par solidaritātes fondu runājot, par globalizācijas fondu runājot, ir vēl arī citi instrumenti. Arvien biežāk dzirdam par nepieciešamību rēģēt ātru. Un tāpat laikā Mums ir jābūt spējai ātri nolemt, pieņemt strauju lēmumu politiskā veidā, un pēc tam ir jābūt kapacitātei strauji administratīvi pārvaldīt līdzekļu nodošanu. Un te mēs varam citēt vairākus piemērus. Tieši kā Surien kungs teica, ir bijuši tādi projekti, kas ir bijuši tīri fina, kas ir bijuši, piemēram, par par pārtiks jautājumiem, un Eiropas komisija tur ierosināja pagājušajā gadā sniegt palīdzību lauksaimniekiem ļoti nabadzīgās valstīs, ir īpaši Āfrikā, kurus bija skārušas dabas katastrofas. Ne, es atvainojos, e, sēklu cenu pieaugums un e, mēslojumu cenu pieaugums, un tā visa rezultātā viņu ražas tika apdraudētas. Mums bija vajadzīgi seši mēneši, lai nonāktu pie politiskas vienošanās starp parlamentu, komisiju un padomu. Un tad, protams, sekoja viss īstenošanas process ar visām grūtībām, kas bija saistīts to. Un tā visa rezultātā lauksaimnieks šo naudu nesaņēma saulēcīgi. Un politiskās, ekonomiskās un sociālais mērķis visā šajā projektā faktiski tika apdraudēts. Tātad tā ir problēma, ar kuru mēs sastopamies. Mums ir jādomā par to tajā brīdī, kad gatavosim 2010. gada budžetu. Un arī tajā brīdī, kad runāsim par budžetu pārskatīšanu, kas droši vien notiks nākamgad. Tātad, Rēmer, vēl par šo punktu vēlaties runāt? Mēs uh, pēdējo gadu laikā esam teikuši, ka procedūras eh, ir eh, tādas pārāk garas, un eh, mēs esam teikuši, ka vispār ir jākaunās par to, ka pusotrus gads ir nepieciešams, lai pieņem konkrēts finansiāls lēmums. Nu jā, priekšsēdētā kungs jau te dažus iemeslus minēja, un aplūkojot gan viesuļvētru klaus, gan šo zemestrīci Itālijā, uh, mēs eh, zināmā mērā esam eh, rīkojušies ļoti saulaicīgi um, atšķirībā no tā, ko esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā. 2009. gadā janvārī tika pieņemts lēmums un aprīlī bija šī zemestrīce Itālijā un jau tagad mēs jau varam eh, varbūt veikt tādu pirmo bilanci. Es domāju, tas ir nozīmīgs progress, bet īstenībā mēs varam rīkoties vēl ātrāk domāju, ka visā visumā ir nepieciešams izrādīt lielāku gatavību, gan eh, runājot par solidaritāti, globalizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu, un vēlējos piemetināt, kas man īstenībā galīgi nepatīk, runājot arī par politiskajām diskusijām, kas mums kā uh, deputātiem ir bieži vien jāuzklausa. Uh, Mums, piemēram, arī daudz ko neizdevās paveikt, piemēram, runājot uh, arī par lauksaimniecību un par tiešiem maksājumiem, kas norisinās bieži vien gada beigās. Nu, varbūt šeit varētu arī tādu mm, ātrāku tempu ievērot, varētu arī noteikumus atvieglot lai uzņēmumu īpašnieki, ko ir uh, ietekmējusi finansiālā krīze, it sevišķi runājam šeit par piensaimniekiem, viņi dažādu iemeslu dēļ nevarēja izmantot uh, lielākas manevrēšanas iespējas, un uh, varbūt, ka mēs jau 1. decembrī varējām parunāt par tiešo maksājumu izmaksu. Un mēs par to arī ļoti plaši runājām ar lauksainiecības komitejas kolēģiem, un ievērojot visas spēles noteikums, nu, zinām, elastība ir vajadzīga, jo pilsoņi nesaprot, uh, ka mēs neesam gatavi ievērot, zinām, elastību. Mums tādas gribas pietrūks, varbūt mums vajadzētu būt ātrākiem. Yeah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 to uh, mums ir jāpalauz galvas, ir jāstrādā intensīvāk un jāpadomā, ka uh, runājot par tādām specifiskām katastrofām, kas rada dramatiskas sekas, mums ir varbūt jābūt elastīgākiem un jāatkāpjas no līdzinājām dogmām. Arī padomāsim par cilvēkiem, kas nonākuši lielās grūtībās. Nu, varbūt tad mums vajadzētu būt tādiem naskākiem. Es vēlējos to noteikti tagad pateikt, jo vakardien es uh, to aizmirsu pieminēt, kad mums bija debats ar iecelto komisāru. Paldies! Paldies, saka priekšsādāt priekšsēdētājs. Paldies referentu kungam. Lūdzu, Materāna kundze. Grazie, prezidente. Kolgo l'occasione per salut. Lielas paldies priekšsēdētāji. Gribēju izmantot šo iespēju, lai jūs pasveicinātu un teiktu sveiki arī visiem saviem kolēģiem. Gribēju izteikties tāpēc, ka tā ir problēma, kas man tuvu sirdī. Es esmu jaunā Itālijas deputāte. Esmu šīs komitejas pilntiesīga locekle, un mani ielēja Dienvidu Itālijas vēlēšana apgabalā. Reģionā, kuru skāra šī šausmīgā zemestrīce kā jūs redzējāt no ziņām plašaziņas līdzekļos un arī no G8 sanāksmes rezultātiem, ko organizēja Itālija, tas bija viss redzams. Pat redzēju savām acīm tos postījumus, ko bija nodarījusi zemestrīce ēkām. Tā tiešām bija dabas katastrofa. Es pati personīgi visas šīs vietas apmeklēju augustā. Un tagad šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par Eiropas komisijas priekšlikumu 2009. gada budžetā veikt grozījumu un piedāvāt 493 miljonus finansējumu no solidaritātes fonda. Ir ļoti svarīgi norādīt, ka līdz šim Eiropas komisija jau ir piešķirusi finansējumu Itālijai saskaņā ar pieprasījumu, ko Itālija iesniedza, un tas parāda, ka tiek atzīts, cik ļoti nopietnas raksturs ir šai katastrofai, kas eh, tika piedzīvota. Un zemestrīce tika uztverta par ļoti nopietnu, ļoti traģisku dabas katastrofu. Un mūsu, kā Eiropas parlamenta rokās, ir mm, uzdevums pārstāvēt visus Eiropas pilsoņus un atbalstīt Eiropas komisijas priekšlikumu, tādējādi paužot solidaritāti iedzīvotājiem, ko skāra zemestrīce. Tādā veidā vēlamies nodot komisijas rokās šo palīdzības instrumentu un noslēgumā gribēju vēlreiz uzsvērt, ka parasti šādu līdzekļu piešķiršanai vajadzīgi 18 mēneši, bet es gribētu, ka tas notiktu ātrāk. Komisija un Itālijas valdībai ir izdevies kopā sastrādāties un panākt šo procesu pātrināšanu. Un varbūt, ka beigu beigās līdzekļus varēs izmaksāt pat līdz gada beigām. Tātad es tiešām gribētu aicināt jūs pārējos Eiropas Savienības deputātus, izrādīt solidaritāti un aizstāvēt šos pamatprincipus Eiropas integrācijā. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Lieliski! Paldies, kolēģi! Un tā tad atgādināšu jums, ka 16. punkts kur tiek runāts par Vāciju un telekomācijas sektoru. Tāpat, ka arī, tāpat arī kā šis te soldarāts fonda līdzekļu piešķiršana tiks nodota eh, balsošanai mūsu komitejā 6., 7., 8. oktobrī. Līdz ar to, tieši tā kā jūs kolēģi teicāt, varbūt iespējams būs līdzekļus izmaksāt jau līdz gada beigām, tātad uzsākt šo procesu. Un tad līdzekļi būs tiešām pieejami jau cilvēkiem līdz gada beigām. Liels paldies! Palicis darbu kārtībā viens punkts. Un tas ir 18. darbu kārtības punkts. Te mēs runājam par. Atvainojiet, nē, nē, nē, tas nebija nodots balsojumam, nē, tas ir kas cits. 18. punktā mēs runājam par provizorisko grozījumu projektu numuru 9. Referents kundzei vārds. Nu, mēs par to nu pat runājām. Tas ir uh, budžeta grozījuma provizoriskais projekts, kas ir domāts tam, lai mēs varētu īstenot to, ko esam paredzējuši darīt ar globalizācijas fondu līdzekļiem. Tas ir formālais lēmums par attiecīgo summu, par ko mums ir paredzēts balsot. Un es uh, vēl uh, paraudzīšos tuvāk uz līdzekļu izcelsmi un Es, eh, ņemot vērā laika trūkumu, varēju to izdarīt tikai daļēji, bet eh, līdz oktobra vidum es eh, ceru, ka varēšu kolēģiem tā detalizēti paziņot no kurienes šī nauda nāks, eh, bet komisija jau nedaudz mums ar to iepazīstināja, bet es eh, pastāstīšu, vai tas neradīs, eh, nu, teiksim, nekādas, teiksim, tur problēmas, ja mēs naudu no vienas pozīcijas pārliksim uz citu. Un tad mēs varēsim šo punktu slēgt. Paldies, Raimers Bēga, lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es vēlējos tikai jums pateikt, ka paredzētie balsošanas datumi par 17. un 18. punktu nav šeit eh, atbilstīgi. Tā tad runāts ir par 5, 6, 8 oktobri eh, un par 18. balsojam 28 septembrī un 1. 2. oktobrī. Es, protams, vēlētos, lai mēs varētu nobalsot pēdējā septembra nedēļā, lai mūsu rīcībā būtu vēl viena papildus nedēļa. Nu, tas jau nav ilgi, tas ir tikai 5 minūtes. Paldies, ļoti labi! Paldies. Jā, tā tad ņemam vērā šo pieprasījumu. Lieliski. Tā tas arī notiks, jo jūs piekrītat, jā? Lieliski. Paldies, godātie kolēģi. Nu, tā tad var jūs tikai dot pa mazliet informācijas. Tā tad 20. punkta ietvaros gribētu jums pastāstīt, cik ļoti svarīgi būs svarīgs būs nākamās sanāksmes. Jūs redzat, Šai sarakstā, kas ir jums priekšā, vēl ir ar jautājumu zīmi jāpieliek ir pie 15. septembra sanāksmes, otrdien pēcpusdienā Strasbūrā. Jo šīs sanāksmes ietvaros mums vajadzētu izpētīt budžeta projektu nākamajam gadam parlamentu sadaļu. Vakar bija priekšsēdētāja vietnieka prezentācija. Klaus vēl arī izteicās. Viņa mums pastāstīja, ka parastā kārtībā 8. septembrī vajadzētu, 7. septembrī vajadzētu par to izteikties. Un līdz ar to 15. septembrī mums vajadzētu noturēt sanāksmi Strasbūrē, lai par to runātu. Tātad šai sanāksmē obligāti vajadzētu visiem piedalīties. Cit, nu, protams, nekādas sankcijas nebūs, bet tik un tā, nu, nezinu, kafijas citādi nebūs citās sanāksmēs. Nu, kādu lai vēl varētu brīdinājumu izteikt. Tātad 28. septembrī pēc tam nākamā sanāksme, 29. septembrī, 30. pirmdien, otrdien, trešdien. Tas būs parastās sanāksmes, tās būs atkal nākamā darba kārtība. Runāsim par 2010. gada budžetu. No otras puses, vēlējos jums arī pastāstīt par koordinātoru sanāksmes eh, rezultātiem. Šī sanāksme notika vakar. Mēs vienojāmies par vēstules projektu attiecībā uz e, komisāra novērtējumu. Mēs ierosinām parlamenta priekšsēdētājiem, e, tātad sniedzam savas rekomendācijas pēc vakardienas sanāksmes. Un mēs dodam pozitīvu novērtējumu. Tātad Šemetas kungu ierosinam iekļaut e, budžeta komisāra amatā, tātad piešķirt viņam šo mandātu, un ļaut viņam darboties komisijā. Gribētu jums atgādināt, ka saskaņā ar šo vēstuli, kurai pievienosim arī attiecīgo vēstuli no citām parlamentu komitejām, mēs bijām vadošā komiteja, kas arī sniedz savus atzinumus par komisijas amat, komisāra amatu kandidātu saskaņā ar procedūru tiks sagatavots rezolūcijas projekts vai no nu politiskās grupas to sagatavos, un plenāra sēdē 16. septembrī par to arī balsosim. Nu, tādā veidā risināsies tālāk pro, e, procedūra. Koordinatoriem uzdevu jautājumu, lūdzu viņiem vienoties, pēc iespējas ātrāk vienoties par ziņojumu sadali, kompetenci sadali šai komitejā. Ne tikai tātad par tādu vispārējiem budžetiem un citām iestādām, bet tāpat arī par uh, citiem ziņojumiem, kas mums jāsagatavo, piemēram, regulāriem ziņojumiem, kas arī iepriekš ir saņēmti, kuriem iepriekš bijuši pastāvīgie referenti un arī atsevišķiem atzinumiem, kas tātad notiek uz ad hoc pamata. Un tātad šīs kompetences ir eh, jās, jāsadala. Gribu precizēt, Kas attiec uz pastāvīgajiem referentiem, es lūdzu koordinātors nakt klē ar priekšlikumiem, kuru pamatā būtu tie vārdi, kas jau ir strādājuši kā pastāvīgie referenti, tur ir apmēram 11-12 vārdu, un tad tālāk viņi var vai nu svītrot no šīs saraksts cilvēks, vai ierosināt kādus jaunus kandidatūras, Nu, piemēram, ja vairākum, jo lielākā daļa koordinatoru vēlējās samazināt šo kopējo skaitu. Jo, protams, ka visiem dalībniekiem darbā jāpiedalās, bet diezgan precīzi jānosaka eh, tas, ka veido šis kontinuitātes princips, ka tie, kas bieži pirms tam pastāvīga referenta, arī tagad var strādāt tālāk un šo pieredzi nodot eh, jaunajiem dalībniekiem. Tātad trešdien pirms 9. septembra gaida koordinātoru ierosinājumus par šiem pastāvīgiem referentiem. Un pēc tam, kā jau teicu, arī par kopumā par ziņojumu sadali. Runājot par ziņojumu sadali, koordinātori ir izvēlējušies tādu ziņojumu sadalas formulu, kas atbilst proporcionalitātes principam. Tātad punkti tiek piešķirti katram, eh, tiek piešķirti punkti, un tad attiecīgi tiek sadalīta šī mm, ziņojuma sagatavošanas nasta. Nu, tātad koordinatoriem būs tabula, kur piemēros dehonta sistēmu, Mums kopā ir 28 dalībnieki, un tā tad tālāk uh, tiks sadalīts šis darbs, tā lai mēs varam viņi izstrādāt šo priekšlikumu, un tad mēs uh, attiecībā ziņojumu sadalījumu. Vakar tika pieņemts arī lēmums, kā budžeta komitejas pārstāvi starp, starpiestādes, starpiestāžu panelī attiecībā uz Galileo programmu. Tātad šis izmazīgais satelītu tīkls šī programma ko pilnībā finansējam no Eiropas Savienības budžeta. Par to arī parlaments pieņēma lēmumu pirms trim gadiem arī budžeta komitejā. Un tātad jāveido tāds pārvaldības organizācija, jeb struktūra. Un tur būs trīs parlamenta deputāti, kas līdzdarbosies šai pārvaldē, divi no komisijas, es atvainojos, divi no uh, It viens no budžeta komitejas būs tieši nu, deputāts. Un mēs esam iecēloši Hercegas kundzi šajā amatā. Viņas gan šobrīd laikam nav klāt. No otras puses, gribu atgādināju koordinatoriem vakar, ka katrā komitejai ir tiesības, to starp arī budžeta komitejai, ir tiesības uzaicināt viesus, ekspertus, viņus, lai, viņus uzklausītu, nu, tā tad organizētu uzklausīšanas, lai uzlabotu informētību, lai saņemtu informāciju par kādiem aktuāliem notikumiem. Tieši līdzīgā veidā, kā tas norisinājās šorīt no rīta, mēs neesam izsvēluši vēl visu kapsētu, mums vēl ir iespējas, un tātad varbūt delegācijām ir kādi priekšlikumi. Uh, Un tad mēs varētu uzaicināt tātad kāds eksperts, iekļaut darba kārtībā šāds uzklāsīšanas par jautājumiem, kas mums liktos liederīgi, par kuriem vēlētos saņemt informāciju saistībā ar budžetu. Nu, tātad, lai šie cilvēki ierodas un pastāsta mums, eh, dod mums informāciju, kas vēlāk mums var būt liederīga darbā. Tātad joprojām vēl neesam izsmēluši visas šīs iespējas Un joprojām pastāv iespējas izmantot uh, līdzekļus. Mēs, protams, varam ietaupīt uh, līdzekļus šādā veidā, bet, ja mēs vēlamies ekspertus uzklausīt, tad varam to darīt. Vienojāmies precizēt arī delegāciju sastāvu tajās delegācijās, kur līdzdarbojas budžeta, deputāti, budžeta komitejas deputāti. Tātad koordinātori runās par kādu sanāksmes, kopējās ārpolitikas eh, un drošības politikas jautājumu tiks skatīts citās delegācijās samierināšanās procedūra, samierināšanās ar padomi, ar biroju, tur būs budžeta komitejas pārstāvi pieņēmām arī sanāksmu kalendāru nākamajam gadam. Un domāju, ka jaunie deputāti varēs labi novērtēt to, ka viņi tagad var jau sākt plānot savu darbu nākamajam gadam. Visam nākamajam gadam ir iespējams darbu jau saplānot. Sanāksmju saraksts ir skaidrs. 2010. gadā 365 dienas, protams. Un, protams, ka ir tikai godīgi, ka atsevišķas no šīm dienām tiek paredzētas atvaļinājumam, brīvdienām. Runājam arī par aeroportu trialogu, bet Jūti jau mums par to pastāstīja. Citi jautājumi, Helga. Questions. Vēl viens jautājums. Pirms pāris nedēļām tika izplatīts dokuments, uh, par to, ka varbūt Irkijas nedēļā septembrī notiks tikšanās budžeta komitejā, jeb ja birojā Stokholmā. Vai joprojām darba kārtībā ir šāda sanāksme? Kas notiek šai ziņā? Jā. Nē, tā nebija budžeta komiteja, ne arī birojas. Tās bija paredzēta sanāksme delegācijā ko organizē Zviedru prezidentūra 25. un 26. kur var būt budžeta komitejas pārstāvi. Un ir uzaicināta delegācija, tur uzaicināts budžeta komitejas priekšsēdētājs un divi uh, dalībnieki vēl saskaņā ar tradīciju. Ņemot vērā, ka šī sanāks notiek konkrētā dalība valstī, tad uh, tiek ņemt vē, ņemti tie budžeta komitejas deputāti, kas ir no šīs minētās valsts no ielūdzēja valsts. Nu, tāda ir informācija. Un nu, tāda bija mums viedo, būs viedokļu apmaiņa ar Zviedrijas prezidentūru. Pārtas kungs, arī jums ir jautājums. E, e e Jā, jautājums. Nu, divi jautājumi tomēr. Pirmām kārtām gribētu vairāk uzzināt kaut ko par 15. septembra sanāksmi, par Eiropas parlamenta budžetu, ko jūs pieminējāt. Vai, sanāks, vai šī sanāksme ietekmēs kaut kādā veidā arī grozījuma iesniegšanas termiņu? Vai grozījuma termiņš saglabāsies tāds, kā tas ir šobrīd? Kas notiek šajā ziņā? Bija paredzēts grozījuma iesniegšanas termiņš 9. septembris, vai tad ne? attiecībā uz šo budžetu sadaļu. Tātad pirmais jautājums. Otrais jautājums. Šai komitejai ir vairāk kā 80 dalībnieki, gandrīz 90 dalībnieki. Un šķiet, gandrīz puse no tiem ir jaunievēlēti deputāti. Un tāpēc gribēju teikt, eh, ka pagājušā parlamenta sasaukuma sākumā vai tad nenotika kaut kāda veida apmācība, nu kaut kāda ievada kursi par budžeta procedūrām jaunajiem deputātiem? Jo gal galā 3-4 sanāksmes paies, kamēr kaut ko nāk saprast, tas jauniem deputātiem būtu ļoti liederīgi. Mēs jau zinām diezgan labi visu, kas saistīts ar mūsu nacionālajiem budžetiem un tam līdzīgi. Mēs zinām, kā notiek budžetas procedūras katram savā dalību valstī, bet Portugālē šī procedūra pilnīgi noteikti ir pilnīgi atšķirīga nekā šeit Eiropas Savienības iestādēs. Pilnīgi cits stāsts. Nu, un domāju, ka līdzīgi varbūt ir arī citām dalību valstīm. Mums ir operatīvie izdevumi un kapitāla izdevumi un tā tālāk un tā joprojām. Un es nezinu, vai mums būs kaut kāda veida apmācība, bet es domāju, jo, jo tas būtu, manuprāt, ļoti liederīgi. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies par pirmo punktu runājot. Šobrīd nav nekādas izmaiņas grozījuma iesniegšanas termiņā. Mēs ierosinājām 15. septembri sanāksmei, un tas ir atbildīgs minētajam eh, grozījuma iesniegšanas termiņam 16. Nav ideāli, bet nu tās tas risinājums ir. Par otru punktu runājot, jums ir pilnīgi taisnība, jā. Jo varbūt eh, visi, visi šeit deputāti nav līdzīgā situācijā, ir tādi, kas ir. Uh, ir jau mēģinājuši apgūt informāciju, varbūt citi jau mēģināšu jauniem kolēģiem nodot informāciju. Es mēģināšu izpētīt, ko gan konkrēti varu darīt lietas labā. Kad mani pirmo reizi ievēlēja tāpat kā Raimeru 89. gadā, un es arī izvēlējos strādāt šai, strādāt šai komitejā, man bija vajadzīgi vairāk kā seši mēneši lai saprastu, kas tad notiek un lai spētu iesniegt, piemēram, grozījumu. Nu, acīm redzot, jūs jau daudz straujāk darboties, jums bija vajadzīgs tikai 3-4 sanāksmes. Bet, nu, problēma ir tāda lielākoties, ka mēs jau tāpat būsim noslogoti ar darbu. Mums ir tāpat jāpiedalās balsojumos par budžetu, uh, Un ja jādara tas bez mazākajiem kursiem, bez mazākās papildus informācijas it kā. Un tāpēc eh, ceru un paļaujos, ka jūs jau esat eh, centušies iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par to, kas šeit norisinās. Nu, tātad, ja neviens vairs negrib izteikties, tad paldies visiem klātesošajiem, paldies